Dear colleagues, please, let's start. Kolēģi, sāksim darbu. Mūsu ārkārtas sanāksmi. Vispirms darba kārtības pieņemšana. Uzskatām to par pieņemtu. Paldies! Tālāk mums ir jāapstiprina protokoli sanāksmē, kas notika 17. gada novembrī. Uzskatām par apstiprinātām. Tālāk, ceturtais un piektais punkts. Abus ziņojumus skatīsim kopā. Tā ir daļa no banku paketes, kas tika apstrādāt atsevišķi, bet tagad abiem ziņojumiem īstenībā tur ir četri ziņojumi kopā. Divi Hokmar kungam, divi Simon kungam. Paldies abiem referentiem par ieguldīto darbu. Domāju, ka no parlamenta puses tagad teksts ir ļoti labs, tas būs pamats tālākām diskusijām. Un cerams, ka virzīsimies priekš tikpat rūpīgi, bet ar pienācīgu ātrumu, lai uzņemtu labu darba ritmu un varētu nonākt pie mūsu nostājas kas nebūtu pārāk vēlu, lai uzsāktu sarunas ar padomi, kas, kā jūs zinat, arī turpina savu darbu pie šīm divām apakšpaketēm, ja tās tā varētu dēvēt. Un nu, tad sāksim ar MREL un citiem ar to saistītiem jautājumiem. Tātad divi ziņojumi projekti no Gunāra Hokmarka. Lūdzu, Gunār. Paldies! Paldies visiem, kuri palīdzēja ziņojuma tapšanā. Sākšu ar divām galvenajām lietām. Kas man bija svarīgākais šo ziņojumu sastādīšanā? Pirmā lieta. Mums ir nepieciešams uh, vienlaicīgi stabilas un dinamiskas bankas. Respektīvi, mums ir jānodrošina stabilitāte no vienas puses, bet tas jādara ir tādā veidā, lai atbalstītu investīciju piesaisti Eiropā, jo savādāk mēs nonākam jau citā finanšu nestabilitātes formā, zaudējot investīcijas, zaudējot attīstību, ekonomisko dzīvi. Līdz ar to šīs abas lietas ir jāpanāk vienlaicīgi. Un otra lieta. Man kā bijušajam referentam par BRD svarīgi ir bijis aizsargāt divas svarīgākās uh, dimensijas no banku sanācijas un atvesļošana un, un uh, eh, noregulējuma direktīvas. Tātad, ja banka bankrotē, tad ir svarīgi lai visi zinātu, ko darīt tālāk, un lai nodokļu maksātājiem nav jāmaksā sava nauda, ja vien nav īpaši apstākļi. Tātad ir jādzīvina kapitālisms attiecībā uz bankām. Es redzu, ka jūs priecājaties par šo vārdu kopu kapitalizācijas atdzīvināšana, kapitālisma atdzīvināšana. Un otrs ir nodrošināt tirgus disciplīnu, kas izriet no BRD direktīvas. Tātad ne tikai Bēlīna principu izmantošana, kas ir mūsu rīcībā, bet ir arī jānodrošina bankas noregulējums. Lai visi zinātu, ka tad, kad veicat investīcijas bankā, jūs pakļaujat sevi riskam. Tās, manuprāt, ir viena no svarīgākajām lietām eh, BRD kontekstā. Mūsu ekonomika un finanšu sektors šobrīd tikai mācas, lai saprastu to. Tam var būt nepieciešams zināms laiks, kas ir īstenībā acīm redzams, ja mēs paskatāmies pēdējos gados šos grūtos apstākļus, kādos bijuši bankas. Hmm Un tā ir problēma, ar kuru katrai bankai ir jātiek eh, galā kompetentējām iestādēm. Nu, tātad šīs bija tās divas lietas, kas man bija svarīgas. Un bija svarīgi arī ieviest eh, tīlāk un eh, subordinētos parādus. Lai neteikt, ka tikai šis, šis kapitāla veids, tam ir paredzēta bēlīna procedūra. No manas perspektīvas visiem ir svarīgi zināt, ka viss kapitāls, viss uh, Eh, parādi bankā uz visu var attiecināt bēlim procedūru, ja vien eh, ar atsevišķiem noteikumiem vai likumiem nav noteikti izņēmumi. Tā tad ir jābūt skaidrībai tirgiem. Līdz ar to ieviešot tilak šeit, Mēs da darām vienlaicīgi vairākas lietas, gan saglabājam dinamiku, gan stabilitāti, nodrošinam, ka labi kapitalizētas iestādes netiek sodītas, e, izpildot MRL prasības. Tā kā, ja jums ir augsts kapitalizācijas līmenis, tad tas ir jāņem vērā. Ne, tā nedrīkst būt kā vēl viena papildus prasība, jo tā būs nepareiza iniciatīva tām bankām, kurām ir zems kapitalizācijas līmenis. Uh, tas būs šķērslis viņiem palielināt savu kapitalizāciju. Līdz ar to uzskatu, ka tas būtu labākais, ko mēs varam darīt, lai viņiem būtu augstāks kapitāla līmenis, augstāks nekā prasa likumdošana. Otrakārt, mēs arī ieviešam pārmantoto normu 72B CRR, no turienes mēs pārņemam šo normu, lai nodrošinātu, ka ir aizsargāti arī tie, kas eh, saistībā ar subordinēto parādu. Kad šī prasība par subordinēto parādu nedrīkst pārsniegt tīlāk Tas, protams, jānosaka kompetentajiem iestādām, bet tīlāk līmenis nedrīkst būt subordinētā parāda līmenis nedrīkst būt augstāks par tīlāku prasībām. Tāpat mēs nodrošinām, ka mazas iestādes, kas nerada sistēmiskus e, draudus vai riskus, ka viņiem e, tas, principā, bija uh, temats diskusijām ar komisiju. Tur no termiņš tika grozīts no piecām dienām uz divām. Vēlos arī paskaidrot, kāpēc. Ja tiek izsludināts moratorijas kādai iestādēji, tas ir skaidrs signāls tirgumu, ka tur ir problēma ar tieši to banku. Un ja šis moratorijas ir uz ilgāku laiku, tad jo ilgāk tas ir spēkā, jo lielāks problēmas bankai būs ar uzticamību. Un tā vienkārši sakot, ja kompetentā iestāde nespēja divu dienu laikā konstatēt, kur ir problēma, tad tirgus saka, jā, nu tad tur tiešām ir nopietnas problēmas, un tad realitātē, principā, banka ir beigta. Uh, Realtātē var būt vajadzīgs vairāk kā divas dienas, bet e, ko mēs esam izdarījuši? Esam ieviesuši BRRD, kas rada skaidru ceļa kārti bankas noregulējumam. Nesen esam pieņēmuši likumdošanu par hierarhiju, kas arī precizē, ka ir iespējams e, īsākā laikā atrisināt banku problēmas. BRD ietvaros ir prasība noregulējumu plānu sastādīt, kur būtu skaidri jābūt aprakstītam, kā lietas darāms. Un tagad mēs ar, caur tēlāk ieviešam subordinēto parādu. Visu šīs lietas kopā ar likumdošanu par kapitāla prasībām nepadara to grūtāk izvērtēt, vai banka ir eh, dziļās problēmās vai nē. Uh, Tā vietā kompetentajiem iestādēm tiek eh, dota lielāka skaidrība, kā un kas jādara. Nav nekur zinātniski pētījumi, kas liecina, ka divas dienas ir labāk nekā cits dienas skaits. Vienkārši mums nevajadzētu paplašināt, pagarināt šo moratoriju, jo ilgāku laiku spēkā ir moratorijas, jo lielāks risks, ka pacients neizdzīvos. Tādēļ mums ir nepieciešams precizēt, ka nepieciešams šī fast track procedūra pātrinātā, lai palīdzētu atrisināt problēmas. Līdz ar to priekšsēdētāji, mans priekšlikums ir tāds, ka mēs ieviešam tīlāk, mēs to darām tādā veidā, ka netiek apdraudēti BRD radīti ieguvumi, nodrošinot stabilitāti un vienlaicīgi arī dinamiku ekonomikā, finanšu sektorā, un nodrošinam arī to, ka ir skaidra ceļa karte jebkurai kompetentai iestādei, un ir iespējams šī ātrā ceļa procedūra. Un nu, hierarhija arī ir noteikta. Tātad divas trešdaļas no banku paketes jau ir pabeigts. Ar nepacietību gaidu kolēģi viedokļus un iespēju uzsākt sarunas ar ēnu referentiem un visiem citiem, kas ir ieinteresēti un ceru, ka nonāksim pie spēcīgas labas likumdošanas attiecībā uz šiem diviem priekšlikumiem. Paldies! E, ja drīkst, e, tad, protams, e, pieminēšu, kā ar nepacietību gaidu iespējas darboties ar Sīmonu kungu. Priekšsēdētājs tik tiešām, arī viņš to noteikti gaida. Paldies par šo ļoti labo prezentāciju. Tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Silva Pereira. Thank you, Chair. Thank you very much. Sorry for being late. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojiet, ka nokavējies, bija citā sanāksmē. Vēlos pateikt, ka, protams, mēs zinām, kādēļ esam šeit. Mēs šobrīd runājam par direktīvu, kas ir saistīta ar parādu atgūšanu bankām un uh, strīdu izšķiršanas instrumentu un arī banku sistēmu, tas ietekmē ļoti. Mana doma ir tāda, ka kopumā EBRD ietvars ir pietiekami labs, un līdz ar to pārskatīšanas mērķis ir iekļaut starptautisko standartus par zaudējumu absorpciju un rekapitalizācijas spēju. Tie ir tie telek standarti, par kuriem mēs runājam, tā lai iekļautu to attiecīgai ietvarā. Komisijas priekšlikums iekļauj dažas praktiskas izaicinājumus EBRD uh, ietverā 55. panta īstenošanu līguma saistību izpildē. Pirmām kārtām paldies komisijai par banku reformas pakotni, par CMRR un EBRD. Mēs esam kopumā ļoti apmierināti ar komisijas pieeju, lai gan daži labi uh, grozījumi tomēr būtu izdarami. Tie ir uzlabojami. Mēlos pateikties Hokmarka kungam, mūsu referentam par ziņiem projektu, jo tiešām tas ir uh, labs pamats, lai turpinātu darbu. Protams, šoreiz mēs pirmo reizi apmaināmies ar viedokļiem un domām, un tāpēc arī būs tikai tādi šī brīža komentāri. Pirmām kārtām ir divas lietas, par kurām ir jārunā. Tas tā ir pārskatīšana. Tātad pirmām kārtām ir kalibrācijas jautājums un pārējais noteikumi Marela noteikumu kalibrācija. Marela noteikumu kalibrācija nozīmē to, ka uh, spēja, banku spēja tiek palielināta, finanšu stabilitāte aug, bet arī bankas joprojām var finansēt ekonomiku. Un tāpēc ir ļoti būtiski, lai MREL nebūtu pārāk kalibrēts un lai institūcijām nebūtu prasība nodrošināt tādu mrelu līmeni, kas būtu pārmērīgs attiecībā uz uh, rezolūciju līmeni. Runājot tālāk par kalibrāciju, varētu teikt, ka Iber gala ziņojumā par mrelu ir teikts, ka korporatīvās bankas, depozītu finansētās bankas, kurām ir ierobežota piekļuva finanšu tirgumu, lielākoties tika kāreiz uzskatītas par tām bankām, kurām būs grūti izpildīt morēlu prasības. Manuprāt, ši, šis secinājums ir jāņem vērā, tad, kad mēs runājam par morēlu kalibrēšanu, par pārējais periodu attiecību uz morēlu prasībām. Manuprāt, šāds pārējais periods ir nepieciešams un centrālās bankas ieteikums mums ir. Un uh, viņi ir teikuši, ka ir nepieciešams, uh, nepieciešams pārējais periods, uh, lai varētu MREL noteikums īstenot. Šajā kontekstā būtu ļoti noderīgi, lai būtu minimālais harmonizētais pārējais periods, lai nodrošinātu MREL prasību izpildi un lai atsevišķām institūcijām šis periods uh, būtu pielāgojams. Komisijas priekšlikums ir divi, iekļaut divas jaunas moratoriju instrumentus, piecu dienu preventīrais moratorijas, un par to ir bažas, jo tad rodas nopietnas bažas no banku un investoru puses, jo tāda veida kā preventīvie moratorija īstenībā varētu būt tieši pretproduktīvi, jo, protams, tas mazina uzticamību un var pat nozīmēt to, ka klienti pēc iespējas eh, steigsies izņemt naudu no bankas. Un es skatos, ka referents šobrīd ir samazinājis jaunu moratoriju instrumentu derīguma termiņu, un varbūt tas ir ļoti saprātīgi, un es domāju, ka mums par šiem jautājumiem vēl būs jāturpina runāt nākotnē. Un tagad par citiem ļoti svarīgiem jautājumiem šajā pārskatījumā attiecībā par REL uh, izmantojamību. Mums nevajadzētu ielāk, iet tālāk par tīlāk prasībām. Tā ir tāda pamatdoma. Es pilnībā piekrītu tam, ko šeit izvirzīja referents. Varu piekrist arī referentam attiecībā uz šiem, šiem iepriekšējiem īstenojumiem noteikumiem, jo ir jābūt iespējai pārcelt, uh, pārcelt jau esošās akcijas, lai globālie, globālās sistemātiskās institūcijas varētu varētu uh, īstenoties, un attiecībā uz GS subordinācijai ir jābūt mazākai, ja nav riska kreditoriem, un tikai tik lielā mērā, lai varētu šos riskus sekt nākotnēs diskusijās mēs noteikti runāsim arī par iepri, iekšējiem reāli noteikumiem un to pārkāpumiem. Nākotnē es domāju, ka būtu nepieciešams detalizēt šos jautājumus apspriest. Es domāju, ka BRD nebūtu nepieciešams arī izskatīt iespējas, uh, iespējas atpirkt parādus, jo tas var ne, tas var nonākt, novest pie tā, ka būs nepareizi izmantota nodokļu maksātāja nauda. Protams, diskusijas laikā mēs varam ļoti plaši runāt, bet nevajadzētu aizmirst, ka mūsu mērķis ir panākt tādu izšķiršanas risinājumu, kas tiešām panāks patiesu uh, fondu finanšu stabilitāte un tiešām labprāt strādāšu ar jums kopā un ar visiem citiem, kas ir iesaistīti referentiem. Uh, turpmākajos mēnešos. Un tagad ECR grupas vārdā Kamala kunga vārdā izteiksies Foksa kungs. Paldies priekšsarētai. Jā, saic, ka Mals diemžēl nevarēja ierasties, un viņš atvainojas. Viņš vēlas pateikties referentam par ziņojuma projektu. Mana grupai cevišķi atbalsta uh, tos grozījumus, kas ir saistīti ar uh, MRL uh, kritērijiem attiecībā uz tām uh, akcijām, kas jau ir uh, izsniegti. ECR ir bažas attiecībā uz moratoriju, uh, iekšējo un ārējo moratoriju. Jā, es saprotu, kāpēc uh, tiek ieteikts uh, pagaidu moratorijas, bet tomēr ir ja ir gadījumi, kad moratorijas tiek pārkāpts, palielināts ilgāks par divām dienām līdz sešām dienām, tas noteikti varētu ļoti negatīvi ietekmēt ekonomiku, finanšu stabilitāte un uzticība tirgumu tiks mazināta. Šobrīd nav ietekmes izvērtējuma, lai varētu saprast, kādas varētu būt sekas. E, tas var ietekmēt arī investoru vēlme investēt Eiropas Savienībā, jo nav iespējas pēc uh, saprātīga perioda uh, izņemt šo naudu. Uh, kāpēc, lai viņi investētu Eiropas Savienībā, ja viņi var uh, saņemt uh, pēļņu no tā, ka viņi divas, uh, divas dienas varētu turēt naudu kādā citā tirgo? Un tad uh, vajadzības gadījumā. Uh, Tādzīs gadījumā te varētu uh, risināt citus jautājumus. Attiecībā uz uh, e, MREL otrā pīlārā uh, no, nosacījums, jā, ir šis limits, tas nozīmē to, ka nav elastīguma nacionālajām iestādēm un manevrēšanas iespēju, lai varētu katram, kā, katrai iestādē pielāgot situācijas risinājumā um, projektu. Es ļoti atbalstu proporcionālo pieeju, kurai būtu jābūt visā šajā pakotnē, tā lai mazas bankas nebūtu pārāk, uh, pārāk apgrūtinātas. Regulatīvās iestādes jau daudz runā par šī brīža spēkā esošo, esošiem noteikumiem un saka, ka mazākas bankas uh, neproporcionāli ir apgrūtinātas. Un iesaka, protams, to visu ierobežot. Un mēs uzskatām, ka eh, ņemot vērā ECB priekšlikumu būtu nepieciešams uh, svītrot tos noteikumus, kas mazinā uh, eh, tiesisko noteiktību, un uh, es ceru, ka kolēģi atbalstīs šo ideju. Paldies! Paldies, un tagad Alde grupas vārdā. Lūdzu. Perniku, cienījamie kolēģi, vēlos teikt, uh, vēlos izteikt dažas domas Korniekunga vārdā. Paldies mūsu referentam par ļoti labu ziņojumu projektu. Viņš ir precizējis ļoti daudzas lietas. Un tas, ka ka subordinācijas noteikumi tiks noteikti individuāli, un kad netiks pārkāpti lak noteikumi, tas ir ļoti svarīgi. Un tas saskan arī ar to, ko ir vairāk kārt eh, paudos ECB, un priekšsēdētājs Konstācijo jau teica, ka būtu svarīgi ne, nodruš, nepieļaut pārāk lielu kalibrāciju Vēlos arī uzdot dažus jautājumus. Pirmkārt, kāda ir realitāte attiecībā uz iekšējo MRL ieviešanu Eiropas Savienībā? E, jo tad tas tiks uzskatīts par savu jurisdikciju. Ir labāk, ja ir viens vienotais MRL līmenis, nevis iekšēji. Un ir jābūt arī, protams, ir ir arī viena iestāde, kas nodarbojas ar uh, situāciju izšķiršanu, un tad attiecīgi ir arī viens mehānismu, kas to pieļauj. Uh, 20. grozījums runā par šo drošo ostu, par drošo iespēju, un tie te kāreiz ir runāts par uh, situācijas risinājumu. Ir skaidrs, ka arī grupu uh, banku grupām ir jānodrošina tāds risinājums, lai grupas līmeņa noregulējuma uh, iestāde uh, būtu spējīga noregulēt situāciju. Es tiešām ceru, ka situācija neeskalēsies, nebūs pārāk daudz prasību, un tāpēc arī ir vēl daži jautājumi, par kuriem ir nepieciešama precizējuma no komisijas. Paldies! Tagad lūdzu Zaļo? Nē. Jā, goe. Šidervema kungs. Jā, danke, <clears throat> Herr Vorsitzender. Paldies priekšādātē un paldies arī saviem kolēģiem, arī, ka viņi bija tik uzmanīgi. Gribētu teikt paldies arī referentam un nodot viņam šo paldies un izmantot iespēju. Uh, izvēlēties brīvību arī pieņemt uh, politisku lēmumu par to. Es nezinu, jā, uh, vai tiešām ir taisnība, ka kapitālisms atkal jādzīvina, ka kreiso pārstāvis var teikt, ka līdz šim man nebija iespējas, uh, ka kapitālisms būtu pārvarēts. Bet es tomēr domāju, ka esošais ziņojums sniedz labu iespēju vietot politisko debati Un eh, jūs, kā vēlēt pārstāvi šeit eh, parlamentā, gan arī tehniski administratīvi jāraugās un, un, un jā, jāvienojas par banku paketi. Un esmu pozitīvi arī pārsteigts, ka dažos pamatvilcienos vismaz, vismaz mums ir eh, līdzīgi viedokļi. Tas ir, protams, saistīts arī ar banku finanšu krīzes notikumu pirms vairākiem gadiem. Pagājušā nedēļa ekon sanāksmē lai šo piemēru vēl pastiprinātu, vai šo argumentu pastiprinātu, mums bija arī sanāksme ar uh, eh, Dīseblomu kungu. Uh, viņš uh, bija uh, Eirogrupas vad vadītājs, uh, un tā jau būs jauns, uh, un uh, viņš, manuprāt, ir jau tiešām uh, kļuvis viedāks, uh, un, ja es pareizi sapratu, tad viņš uh, vienojas par to, ka uh, Grieķijas glābšanas paketes sakarā tika izdarīts kļūdas. Viņš bija tāds samērā viennozīmīgs savos izteikumos. Un es eh, nezinu, negribu to konstruēt, bet es pareizi sapratu, ka viņš saka, ka ir e, kļūda tur, ka bija ļoti liels bailout. Un es, protams, ka šeit eh, atbalstu, ka mēs kopā strādājam pie bail-in un ka tiek iesaistīti kreditori, Un nebūtu tā, ka visas izmaksas eh, tiktu uzliktas eh, tikai un vienīgi nākotnē nodokļu maksātāju tikai. Hegma Kurks, manuprāt, šeit politiskās debats vajadzētu tiešām uzsākt. Es līdz šim neuzskatu, ka ziņojums pašreizējā formā tiešām pilnībā atbilst šīm prasībām. Galvenokārt man ir tādas eh, šaubas par to, ka ieteikti instrumenti, ka piemēram TELAK un MREL praksē tiešām tā darbosies. Uh, kā jūs to izklāstījāt. Es uzskatu, ka no mūsu viedokļa raugoties, no kreisā politiskā spektra raugoties, eh, būtu labāk stiprināt pašu kapitālu un eh, sistēmēt svarīgajām institūcijām to palielināt, bet es pieņemu arī, ka šeit parlamentā tam nevarēs dabūt vairākumu, tādēļ es eh, jums ieteiktu arī nākotnē liktu priekšā konstruktīvi strādāt pie šiem jautājumiem. Un mums būs, eh, mēs ieteiksim nepieciešam politisko kritiku, bet mēs strādāsim arī pie tehniskā administratīviem grozījumiem, lai varētu īstenot uh, turmākās debates. Mēs uh, šajos grozījuma priekšlikumos runāsim par uh, veselu virkni uzlabojumu priekšlikumu, kas nodrošinātu juridisko paļāvību un lai varētu nodrošināt to, ka bail-in būtu iespējams, lai nebūtu arī šeit daudz sūdzības no šiem kreditoriem, un šeit vajadzētu to visu precizēt, drusku detalizētāk visu izklāstīt. Pirmais punkts - MRL kalibrēšana jau tika pieminēta. Mēs runājām par pilnīgu šeit risinājumu parādiem, jo citām mēs gaidām, ka, sagaidām, ka šis no kreditā vairs princips vienmēr būs sūdzības bail-in lēmumos. Un 75. pāns BRE E bet tas būs jākompensē. Un tad vismaz būs tāds daļais bailout iespējams, un tad jūs grozījuma priekšlikums 12, to mēs vērtējam ļoti skeptiski. Mēs esam arī par to, ka pret grozījumiem, kurus jūs iesakāt, kas galvenokārt šeit nozīmētu kompetenci ierobežojumu šai likvidēšanas, ja lēmumu pieņemšanas iestādē. Tas jau tika eh, pieminēts, ka MRL tam nevajadzētu pārsniegt LAC līmeni un domāju, ka likvidēšanas iestādē vajadzētu būt arī iespējai, ja nepieciešams, eh, pieņemt arī citu lēmumu un um, MREL eh, pielāgot atbilstošajām institūcijām. Vēl viens punkts, kurš jau tika pieminēts, kuru es eh, nevēlos noklusēt šeit, ir, ka mēs mūsu nostāja atšķiras arī par MRL vadlīnijām, jo uh, Tur ir runa tikai par ieteikumiem banku uh, likvidēšanas iestādēm, bet uh, tur arī netiek garantēts, ka pārkāpuma tiešām tiks uzliktas sankcijas. Vai viens punkts šis uh, precautionary capitalization princips, kur mēs saturiski nepiekrītam klauzula, tā kā tā pagaidām veidojas, tā faktiski novizētu opt-out no bail-in. Uh, tas tiktu pārveidos funkcionāli un tādā veidā bankas, kas ir tādā nedrošā situācijā, tur patiešām droši vien būtu tā, ka nodokļu maksātāji nestu atbildību, un tas tieši tas, nu, ko mēs nevēlamies. Un pēdējais saturiskais kritikas punkts ir attiecis 55. pāntu, un tur ir izņēmums otrajā punktā. No nu, mūsu viedokļa raugoties, uh, 55. pāns, tur prasītās līguma klauzulas ir būtiskas bail-in saistībām, kas ir pakļautas trešo valstu ārvalstu tiesībām, bet otrajā punktā tur ir runa par izņēmumiem, tie ir noformulēti, un mēs šeit labākā gadījumā varētu iedomāties, ka šie izņēmumi būtu spēkā uz institūtiem, bet kas nav globāli sistēmā, tas ir būtiski. Tā kā es no sākuma jau pieminēju Tēsaboma kungu, gribētu atsauties arī Šaibras kungu. Uh, kas, eh, jā, viņš arī ir tāds, ka tāds kases uzraugs un kas māca visas Eiropā. Viņš eh, runāja par riska samazināšanas pasākumiem saistībā ar banku krīzi. Tas ir, eh, lai izdarītu kopsavilkumu ko mēs vēlamies kā kreisie, mēs meklējam iespēju ar mūsu grozījumu priekšlikumiem no vienas puses panākt drošību lai tiktu aizsargāti nodokļu maksātāji, lai tiktu aizsargāta valsts nauda, un tas ir prioritāri salīdzinot to ar konkurences spēju interesēm, finanšu industrijas interesēm. Un šeit mums runa par juridisko paļāvību, veidojot iniciatīvas, arī ziņojumu, lai aizsargātu nodokļu maksātājus. Mūsu viedoklis ir tāds, ka vienkāršākais ceļš, kā jau sākumā teicu, ir saistoši palielināt pašu kapitāla kvotu daļu. Un, uh, Paldies un priecājos par turpmāko sadarbību. Thank you very much. Liels paldies. Zaļo vārda. Ernest Utasam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī mūsu referentam par šo ziņu priekšlikumu. Mēs noteikti strādāsim arī turpmāk. Mēs kā zaļie esam ļoti gandarīti par to, ka telāk tieks iekļauts Eiropas Savienības noteikumos un arī uh, BRRD punkti un arī vairāki aspekti, par kuriem runāja referents, mēs varam daudzos gadījumos piekrist attiecības proporcionalitātes instrumentiem. Mums grupā ir ļoti būtiski nodrošināt riska mazamā, mazinājumu, te pašā laikā arī um, to, lai uh, būtu sadalīta atbildība. Mēs kopumā esam par to, lai risku mazinātu. Varam teikt, ka kopumā komisija un referents uh, par daudziem punktiem ir vienas prātis. Runājot par moratoriju periodu, Eh, samazinājums no piecām līdz divām dienām eh, sākotnējas intervences brīdī, mūsuprāt, nav īsti labs, jo ir būtiski, lai eh, agrīnās intervences pasākumu būtu īstenojami. Un runājot par um, MVU depozītiem, tie būtu jā, jāieslēdz. Arī 17. grozījums, neviens kreditors nav sliktākā situācijā, to nevajadzētu, šo principu nevajadzētu izmantot kā uh, tādu burkānu, ka būtu nepieciešams uh, drīzāk to izmantot uh, savādāk. 9. grozījums, mūsuprāt, šeit varētu pat lielāku iespēju iekļaut, lai izvairītos no interešu konflikta. Uh, lai iekšējo rekapitalizāciju nepieļautu no nu, neprofesionālo investoru puses. Mēs varam arī mācīties no pēdējā laika uh, noteikumiem attiecībā uz uh, BRRD, gan attiecībā uz Banko Populāru gadījumu, gan arī dažu Itālijas banku uh, situāciju attiecībā uz šo noteikumu izmantošanu. Piemēram, runājot par Banko Populāru, mums bija tāda situācija, ka nebija uh, Uh, saraksts ar iekšējas rekapitalizācijas uh, iespējām, un tas, kas ir teiks desmitajā pantā, ir svarīgi, lai plānā, lai uh, atjaunošanas plānā tas būtu iekļauts, un 24 stundu laikā tas viss ir jāiekļau. Uh, 15, 16 un 17 pāns tur jāpapildinā, ka ja netiek sniegts šāds saraksts, tad tas uh, kavē procesu. Uh, Vēl viens aspekts, kas ir jāiekļau BRRD, ir tas, ka ir jābūt atjaunošanas plānam, un mēs esam par to runājuši ar Noilotus kundze. Mūsuprāt, 6. un 7. pantu var palielināt attiecībā uz atjaunošanas plānu, un ir iespēja šeit noteikti arī laika limitus. Arī 27. pantu varētu grozīt tā, lai nodrošinātu ļoti striktu laika grafiku attiecībā uz agrīnās intervences pasākumiem, ja tie, tie uh, noteikumi, kas ir iekļauti 33. pantā, un ja prasības, kapitāla prasības netiek ievērotas, un tā ir, tā ir viena no lietām, ko mēs varam mācīties no situācijas ar Banko Populāru. Vēl viena lieta, ko mēs varam darīt, ir kritēriju izpildi, lai varētu uzsākt uh, at, atlapšanas procesu. Un vēl viena lieta, par ko mūsu grupā ir, uh, tas ir kritērijs uh, attiecībā par valsts interesiem. Mēs runājam par nacionālajām bankām. Netiek iekļauts tas, kā tiks izlietoti nodokļu maksātāju līdzekļi jā, tiks izmantoti nacionālajie maksātnespējas noteikumi, un tāpēc ir nepieciešams valsts intereses šeit iekļaut un integrēt. Tā ir mūsu tradicionāla līnija. Mēs esam ļoti uzmanīgi attiecībā uz to, kā tiek lietota rekapitalizācija, tā lai izvairītos no potenciālām problēmām. Runājot par MRL un tīlāk prasību īstenošanu, es varu piekrist daudziem kolēģiem, kas teikuši, ka teksta vispārējā doma ir tāda, ka jātiek nodrošināt maksimāla harmonizācija MRL un tīlāk noteikumos, tad labāk būtu piemērot minimālo uh, racionālo risinājumu, minimālo prasību. Savā savādāka pieeja nebūtu pieņemama mūsu grupai. Runājot par pašu līdzekļiem vai GSIP izmantošanu, mēs varētu to paplašināt tādām institūcijām, kas arī nav mazāk svarīgi saskaņā ar sesto pantu. Uh, vadlīnija koncepcija, manuprāt, šeit būtu nepieciešams iekļaut arī kādu laika limitu jo vienā brīdī, protams, šādām vadlīnijām būtu jāpārto par skaidrām prasībām, savādāk uh, tie netiks pildīti. Par tīlāku un MRL, ja kāda iestāde nepilda šīs prasības, tad noteikti uh, tos, to nepildīšana tiks uzskatīta par ļoti būtisku pārkāpumu un mēs noteikti centīsimies panākt uh, labu risinājumu. Liels paldies! Skatos, ka dažas grupas labprāt pieliks lielas pūles un strādās. Ir skaidrs, ka mēs šeit nepārskatām BERD, un, protams, grupas var izvirzīt tāds grozījuma priekšlikums. Jā, mēs par to noteikti nu diskutēsim bet ne visu varēju šeit iekļaut. Mēs noteikti iesniegsim tādus grozījumus, ko mēs varam. Mēs zinām, jā, ka mm, priekšredēties noteikti ierobežos, cik daudz grozījums mēs varēsim iesniegt. Jā, bet doma, protams, ir tāda, ka mēs pieturēsimies pie darbības jomas, bet es noteikti uh, nenorēdīšu kāda grozījuma, bet vienkārši vēlos atgādināt, ka šeit mēs runājam par mrelu Uh, dokumentu. Mēs nerunājam par BERD, jo to pārskatīšana savukārt saskaņa ar komisijas priekšlikumu būs nākamgad. Lūdzu, Marko Vāli, paldies priekšlietēkungs. Arī no manas puses izniegs paldies referendam par darbu, ko viņš līdz šim izdarījis. Es, uh, līdz šim uh, mēs labi sadarbojamies, kā ēna referents var runāt īsi. Noteikti, ka vēlāk mēs arī atsevišķi un detalizēti runāsim par atsevišķiem punktiem. Kā pirmais punkts kas man ir ļoti svarīgs. Gribētu atgādināt, kā ir vēl ziņojums par struktūru reformu bankās. Un no tā at, atteicās, bet tur bija viens ļoti svarīgs elements par aizsardzību nodokļu maksātājiem, jo princips bail-in bez šādas aizsardzības ļoti zaudēja nozīmi, un fakts, ka komisija nesen atteicās no tā, noved pie tā, ka visu banku pakete ir ar ļoti lielu trūkumu. saistībā ar visu diskusiju par uh, struktūra reformu banku sektorā. Tālāk par moratoriju. Itālijā ir liela diskusija par šo jautājumu uzsākta. Uh, Noteikti es piekrītu referentam, ka noteikti jāņem vērā tas, ka blokādas laiks ir tīpaši cilvēki, kas, eh, kas krāja naudu, tas noteikti ir jāatrisina. Citādi var iznākt ļoti liela panika eh, starp iegūdītājiem, un eh, tas var novest pie tā, ka attiecīgajā valstī bankas nonāk negatīvā situācijā, un ir jābūt citiem risinājumiem. Varbūt, eh, lai novērstu, ka veidojas tāda kā ķēdes reakcija, panika. Nevajadzētu būt tā, ka atbildīgai iestādē būtu iespēja vispār eh, augu kontus bloķēt normāliem cilvēkiem. Es uzskatu, tas ir ļoti svarīgi, jo, ja kāds eh, privāti nevar noņemt uh, naudu no bankas, tad var būt tā, ka cilvēki ļoti negatīvi reaģēs uz šādu situāciju un noteikti vajadzētu novērst šādas iespējams ķēdes reakcijas. Tālāk par šo grandfāzeringa klauzulu. Arī tur mums ir bažas, kādas būs sekas uz investoriem, kas šādus instrumentus ir iegādājušies. Jebkurā gadījumā uh, vajadzētu būt tā, ka dalībvalstu rīcībā vajadzētu palikt tam, kā klasificēt kādas atsevišķās prasības, uh, kā tam strādā, kas ir bieži pirms stāšanās spēkā. Ir nepieciešams arī ļoti lielam izņēmumam bail-in iegūtījumos, kas attiecas uz maziem nogūtītājiem. Es uh, saprotu arī bāžas par MIFID, kādas riskus tas varētu ra ra radīt. Ra bet uh, daudziem nemaz viņi neapzinās, ko, ko ir uh, nopirkuši tajā brīdī, kad pērk produktu. Pēļņa varbūt pēc tam uh, ļoti samazinās vai vispār nav, un uh, atkarībā no situācijas varbūt tā, ka uh, arī konservatīvas uh, nogodījums galu galā neko nedod atbildība, it īpaši par mazajiem uh, iegūdītājiem, nevajadzētu būt tā, ka tas paliek uz viņu pleciem, bet Eiropai vajadzētu nodrošināt to, ka viņi tiek aizsargāti un nevajadzētu viņus ievilkt kopējā lielajā bail-in katlā. Mums Itālijā ir arī pieredze to veidojušies, tā ir ļoti tāda nepatīkama pieredze. Personas, kas uh, tik uh, precīzi mums nezināja, kas ir viņu portfelī, un tad pēkšņi nu, uh, uz rītus brokastu laiku viņiem vairs vispār nebija nekāda iekrājuma, un ir bija pat pašnāvības. Tādēļ eh, pret šo punktu ir jāizturas ļoti lielu vērību. Tālāk par kompensāciju mehānismiem gadījumā, ja notiek pārdošanas darbība riska profiliem, kas nav piemēroti noteiktiem instrumentiem. Tur varbūt uh, ir jāparedz kompensācijas instrumenti. Dalībvalstī vajadzēja būt kapacitātei veikt kompensācijas, un šāda prakse uh, ir jānodrošina. To uzskatu, ka tā ir, tā ir politikas atbildība iepratī banku sistēmai. Tātad kompetences un kapacitātes eh, ir eh, jānodrošina, lai novērt, novērtētu finanšu instrumentus. Tie daži priekšlikumi, un pēc tam detalizēti mēs par to vēl izteiksimies. Kā jau teicu, Itālijā mums jau ir pieredze ar banku likvidāciju, kur ir eh, tiešām radušās arī grūtības. Varbūt dažas, eh, daži kolēģi savās valstīs to tādā veidā nav piedzīvojuši. Tā kā tie, kuriem jau ir negatīva pieredze ar šo procedūru, noteikti, ka var sniegt eh, savu īpašu ieguldījumu, kas attiecas uz darbu ar noreglējumu, kas nav elastīgs. Marija kundze, tanī vārdā priekšsādātāji referenta kungs, cienījamie deputāti, jūs jau konstatējāt, ka es neesmu sanīkungs, runāju viņa vārdā, ēnu referents par abiem uh, Hakumārka kunga ziņojumiem. Zanīkungs, diemžēl, nevar atnākt uz pirmo sanāksmes daļu, viņš atvainojas, bet uh, viņš ieradīsies uz otro daļu, kur būs runa par Simona kunga ziņojuma. Es arī atbalstu viņa analīzi, ēnu referents. Lielākā daļa komentāru attiec uz abiem tekstiem. Uh, par ko tagad diskutējam. Sākšu ar 362 BRRD. 45. pantā ir problēma ar to komisijas pieeju par aprēķinu metode MREL, ka tas bāstās uz risku. Tielāk mums šķiet ir svarīgi, ka tas ir teorijā, bet praksē tas varētu atstāt arī negatīvu ietekmi uz risku un uh, mazo banku peļņas iespējām. Vismazākās bankas savas iekšējos instrumentus riska novērtējumam nevar izstrādāt un attīstīt, ja ir tāda kopīga standarta pieeja, tad aplēs vienmēr būs augstākas nekā pamatotas iekšējiem instrumentiem. MRL sistēmā līdz ar to šādā veidā vismazākās bankas nonāktu sliktākā situācijā MRL, protams, ir, eh, tas nozīmē arī augstas izmaksas, un tas būtu uz banku pēņu rēķina, un kamēr eh, lielās bankas no tā varētu gūt labumu, un eh, tādā veidā um, kopīga darbība būtu riskantāka. 361, tur ir runa par revīziju vienotajam mehānismam. Komentāri attiecas arī daļēji uz 300, 361 Un tur mums tāda paša komentāra kā par 45. 45b, 362, tur ir liels problēmas, kas attiecas uz iegūtītāju aizsardzību. Šajā pantā tiek ieteikts eh, MRL eh, aprēķināt eh, maksātspēju, tur tiek ņemt vērā arī atvasinātie produkti, kas attiecas tikai uz ilgtermiņa procentiem, bet ne uz kapitālu. Uh, Jūs zināt, ka par šiem ieguldījumiem, ka tas eh, galvenokārt eh, tiek pārdots arī mazajiem eh, noguldītājiem. Pilnīgās kompensācijas, tas visu padara tādu pievilcīgu, kas attiecas uz procentiem attiecībā uz pēļņu. Par šiem ieguldījumiem mēs redzam, ka maksātspēja to absorbē bail-in, un tādā veidā šīs investīcijas kļūst par riskantām. Uh, Tas varbūt šķiet dīvaini, kā Eiropas likumdevējs eh, šeit mazos eh, ieguldītājus regulē un rūpēs par to, ka lielajām bankām attiecīšiem produktiem var būt vēl lielāka pēļņa. 361, tur tāpat kā 45B, 362. 45E, tur ir uh, princips par interpretāciju, kā interpretēt BRRD, uh, tas mums arī šķiet problemātiski. Turklāt mēs arī uzskatām, ka MRL noteikšana ir uh, ļoti subjektīva un uh, interpretācijas iespēja šeit ir pastāv. 45e jaunais pants ir, tas šķiet paver iespējas papildus MRL. Uh, attiecīgo investīciju stresa fāzēs. Tas viss būtu kontraproduktīvi un nebūtu vēlams. 12F 361, tur mums tādi paši komentāri kā 45E 362. Grozījuma priekšlikums 27 un 63. 29a mums arī šķiet ļoti eh, bīstami darbību notiekšana ir īpaši par kompensācijām, ieguldījumiem. Mums tas šķiet vēlams kā princips, bet Mauritārijā tas novadies tikai pie tā, ka attiecīgais institūts uh, bankrutēs piecas dienas pēc tam, ieguldītājs privātā persona mēģinās uh, savus ieguldījumus prasīt atpakaļ. Un mēs redzam, ka noteikumi šeit uh, nav spēkā attiecībā vienādi uz visiem ieguldītājiem. No otras puses, uh, no lielākai tos var apiet ar līgumu. Priekšsēdētāji, referentkungs, šie abi noteikumi, kas ir iesniegti, šķiet, ka novadīs pie tā, ka būs vēl lielāka nedrošība un nestabilitāte banku savienībām. Banku savienība, kurā jau ir bijušas lielas neskaidrības, nedrošības iegūtētājiem un bijis augsts risks un uh, juridiskā nedrošības visrībā palielinājies attiecas uz iegūtētājiem mazajās bankās. Un tie vēlas um, Ne, ir, ir tāda vēlme, lai tās pazūd, jo esot uh, vienotais tirgus Eiropā. Paldies. Oh, now, yes, the... Paldies, tagad brīvais mikrofons. Baltskungs, lūdzu. Sisnieks, paldies, priekšsēdētāji. Atbalstu Gunāra Hekmaga darbu, viņš jau arī ļoti agri un kopā ar Pēteru Simonu ar uh, tādiem ļoti labiem prāliem priekšlikumiem riska samazināšanas uh, programmā Uh, lai tas viss varētu sākties jau pēc iespējas ātrāk jaunajā gadā. Šajā paketē noteikti ir jāveic pagats starp no vienas puses mūsu uzdevumu, proti uh, stiprināt banku uh, likvidēšanas un lēmumu pieņemšanas iespēju un aizsargāt arī nodokļu maksātāju. No otras puses, uh, mūsu uzdevums tad šo banku procedūru nesarežģēt tik ļoti, lai uh, meklējas par to, kā, nu, lai nebūtu tā, ka šos noteikumus būtu iespējams vieglāk būtu apiet nekā tos piemērot. Protams, ka mums ir vajadzīgs tāds eh, eh, ļoti e, efektīvs eh, mehānisms, ko varētu vienkāršot izmantot un kas bankas likvidācijas gadījumu samazinātu. Mums ir vajadzīga arī lielāka skaidrība sadarbojoties nacionālajiem maksāt nespējas noteikumiem. Uh, kas tiek piemēroti Eiropas un lai tie atbalstu, atbilstu Eiropas kopējiem noteikumiem. Kas man ir skaidrs, mēs nedrīkstam šeit uh, samazināt līmeni būtu vēl sliktāk nekā pašreizē MRL eh, noteikumi, bet tam vajadzēja būt tā kā izējas punktam, lai vēl vairāk pastiprinātu MRL noteikumus. Mums vajadzētu būt ar augstām ambīcijām, raugoties uz MRL kvalitāti. Es, piemēram, uzskatu minimālos noteikumus par subordināciju MRL ļoti svarīgu un eh, kvalitāte MRL, lai tā netiktu ierobežota par eh, pietiekumu pieejamību subordinētiem MRL, lai nu, nodrošinātu banku maksātnespējas procedūras, un to vajadzētu eh, risināt tā, ka neviens kreditors nebūtu sliktākā pozīcijā. Mums vajadzētu jau arī pieminēto moratoriju ļoti plaši tvērt ar šiem noteikumiem, un intervences iespējas vajadzētu šeit stiprināt un nevis no paša sākuma jau sašaurināt, Es domāju, ka priekšlikumi, kurus uh, Gunārs ir izteicis, noteikti ir labs pamats, uz kura mēs varam turpināt labi darbu, jo gau galā tas ir mūsu uzdevums uh, veidot tādu likumu, kas padara bail-in par uh, piemērojamu, praktiski iespējamu un lai nevarētu tie, tiem dot iespēju rīkoties, kurš grib apiet ar līkumu šo bail-in, kā tas paredzēts likumā. Tas nebūtu mūsu intereses, nebūtu juridiskās paļāvības interesēs, tas nebūtu riska samazināšanas interesēs un kaut kolā tas nebūtu arī mūsu vēlētāju interesēs. Tādēļ es esmu pārliecināts, ka likums šeit ir tiešām labās rokās un gribētu īpaši pateikties Gunāram Un tagad jau arī Pēteram Simonam, jo pēc tam es, diemžēl, vairs nevarēšu būt eh, diskusijās eh, kad runāsim par viņa dokumentu. Sirsnīgs paldies par labo sadarbību. Thank you. Um, Mrs. Sander. Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāja Sanders kundze. Es arī pavisam īsi vēlos pateikties referentam un uh, gribu arī pateikt, ka daudzos punktos es varu pievienoties, it īpaši, kas attiecas uz moratoriju ilgumu, uz tilāku par uh, iespēju radīt skaidrību un attiecībā uz aizsardzību mazajiem ieguldītājiem, kas attiecas uz uh, MRL prasībām, gribētu teikt, ka galvenokārt šeit runa par nodrošināt to banku procedūru, kas nevar tikt likvidētas, un nedrīkst būt arī nevienlīdzīga attieksme Eiropas Savienībā, kas attiecas uz darbību no ārpuses. Un es domāju, ka jābūt arī atbilstošam kalibrējumam, kas būtu līdzsvarots, kas attiecas uz nepieciešamu MRL. Sirsnieks paldies referentam un visiem ēnu referentiem, kas strādā, lai šis dokuments taptu. Paldies! Like to, Lūdzu, referents. Jā, paldies, paldies arī visiem par šiem komentāriem. Es tiešām zināju, ka ar ka kapitalizma atdzīvināšana noteikti būs interesants jautājums, par ko parunāt. Nu jā, mēs nesen uzzinājām, ka Šoibla kungs ir pret kapitālismu. Varētu teikt tāda jauna lieta interpretācija. Nu jā, es parasti interpretēju lietas, kā man pašam tīk. Jā, nu, tādas iespējas jau vienmēr pastāv. Bet jā, varu teikt, pateikšu trīs lietas pavisam nopietni. Pirmam kārtām par to, kā mēs skatāmies uz šo pakotni kopumā. Es Es teiktu, ka varbūt tāpat nav BRD pārskatīšana. Divu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām nebija paredzēts, ka mēs šādi pārskatām BRD. Un otrkārt ir tas, ka mēs tieši tagad uh, īstenībā gūstam pieredze izmantojot BRD. Un realitāte ir tā, ka BRD īstenībā jau ir mainījušies salīdzinot ar to laiku, kad uh, Eh, šīs prasības eh, tika noteiktas. Ja tajā laikā mēs eh, nezinām, ka investoriem nākas saskarties šāda veida risku. Un tagad varam teikt, ka varbūt tas nebija risks, jā, par kuru mums bija informācija. Tagad viss ir mainījies. Un mums vienkārši tagad viss ir jāizteno līdz galam, un tāpēc es saprotu, ka daudz kolēģi saka, ka līdz šim tā tā nav bijis, bet tomēr mēs darbojamies, lai varētu to visu panākt. Un jo vairāk cilvēki saprot, ka ir iespējama iekšējā rekapitalizācija, jo lielākā mērā tāda rekapitalizācija tā notiek. Ir vienkārši nepieciešams palielināt izpratnes līmeni par reālo situāciju. Otrakārt, kā tiks risināti moratorija jautājumi, jo izskatās, ka mēs visi varam piekrist, ka ir tāda kaut kāda precīza zinātnē vai precīza aprēķini, jo, protams, ir jābūt gan līdzsvarotiem, gan pragmatiskiem, jo te ir pretrunīgas intereses, kas ir iesaistīts vienā procesā. Varam vienkārši pateikt, ka vēlreiz. Būtiskākais ir panākt nevis tikai to, lai mūsu operācija izdotos, bet lai pacients arī būtu dzīves operācijas rezultātā. Tieši tādēļ Jāņem vērā, ka tad, kad mēs runājam ar to, kā notiek atjaunošana vai arī uh, kā mēs vērtējam atjaunošanas rezultāts, tad kā, katrai institūcijai vienkārši jābūt savam plānam. Un ja viss paliek kā līdz šim, tad laikam šis plāns nav bijis pārāk veiksmīgs. Tāpēc ir jārunā arī ar tām institūcijām, kas ir atbildīgas. Un tas ir viens no BRD sasniegumiem. Un tas pats attiecas arī uz subordināto parādu, tīlāk ietvaros un visas citas lietas, par kurām mēs runājam, tad, kad runājam par noregulējumu. Jo, protams, tā ir vieglāk tikt galā ar noregulējumu. Un ir jau tā, ka, protams, kompetentās iestādes varētu dusmoties pat uz mani, bet es varu jau tagad konstatēt, ka vispār ir vieglāk nekā, teiksim, pirms diviem gadiem, jo daudz kas jau ir mainījies. Uh, Trešā lieta. Un šeit varam teikt, ka atkal un atkal tas atgriežas dažādos veidos, vai nu tad, kad mēs runājam par MRL, vai arī tad, kad mēs runājam par subordinēto parādu, vai arī tad, kad mēs runājam par citiem jautājumiem, ir tas, ka mums ir nepieciešams panākt līdzsvaru, lai no vienas puses bankai būtu iespēja investēt, lai atbalstītu ekonomiku. Ja tas ir svarīgi finanšu stabilitātei, bet te pašā laikā mums ir nepieciešams uh, panākt to, lai bankas pašas būtu stabilas institūcijas, un tas arī ir ļoti svarīgi finanšu stabilitātei, bet ir jāskatās no abām šīm perspektīvām, un dažās no dalību valstīm ir tā, ka problēmā ir tieši tāda, ka nevis ir kaut kādas problēmas ar normatīvo regulējumu, bet tas, ka trūkst investīciju kas varētu nodrošināt ekonomikas stabilitāti. Un tieši tādēļ mums ir jāsaprot, ka mēs nepalīdzam eh, bankām vai finanšu sektoram kopumā, ja mēs arvien palielinām tīlāk MRL vai citas kapitāla prasības, jo mēs vienkārši panāksim ar to, ka no visas šīs sistēmas nāk ārā ļoti maz investīcija. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai no šī mehānisma uh, nāktu ārā labas investīcijas. Zviedriski mēs tā sakām, ka, ka nevar sevi pacelt aiz matiem. Tas nozīmē to, ka ja bankai nav naudas, tad maksās kāds cits. Vai nu tie, kas izmaksās, kas ir investējuši tajā bankā, vai arī tā būs iekšējā rekapitalizācija vai ārējā rekapitalizācija, respektīvi bankas glābšana. Uh, Un tāpēc labāk būtu, lai būtu šī iekšēja rekapitalizācija, lai būtu beilīna savādāk, kad griežamies pie pirmā lauciņa. Sākam spēli no jauna. Un jā, es dzirdu ļoti daudz konstruktīvu viedokļu, esmu no sirds pateicīgs. Paldies! Thank you very much! Jā, paldies! Ejam tālāk pie otriem diviem ziņojumiem. Pēters Simons referents. Noch, noch... Jā, paldies. Gribētu jautāt, kam tad domā šis apsveikums? Ja jau esam izkodušies visam cauri, vai arī kā asistenti visu tāpat kā arī deputāti, vai ir izdzīvojuši, palikuši dzīvi? Bet es priecājos, ka mēs šodien varēsim kaut ko prezentēt, ko jūs jau no 23. novembra ir jūsu priekšā. Vismaz tie, kas saprot vācu valodu, citiem uh, bū, bija jāgaida ilgāk. Es priecājos, ka varēšu prezentēt to, ka mēs esam kaut ko ļoti līdzsvarot radījuši. Un jau pašu sākumu, pašu dokumentu, uh, un es uh, esmu šeit tiešām pietiekami daudz laika iegūties, ka šodien nemaz nav tik svarīgi, kur uh, no kura politiskā spektra katrs ir, un pat nav tas katrs, kā, kāds izskatās banku tirgus, bet kā šodien pat ir īpaša situācija atsevišķu dalību valstīs, kur vajadzīga īpašas atbildes, ka ir īpašas speciālas lietas, ka tas ir jāizvērza priekšplānā. Uh, raugoties no atsevišķām dalībvalstīm un tām iekšējām diskusijām, kas tur ir. Savukārt, eh, citur tas ir mazāk. Mēģināju ņemt vērā to, lai pēc iespējas vairāk no šiem nacionālajiem īpatnībām iekļaut un lai panāktu tādu līdzsvarotu ziņojumu, uh, kas, eh, es tagad skatos šeit eh, uz zāli, Itālijas interesēm atbilstu, tāpat arī Francijas interesēm, vai arī Francija, Zviedrijas eh, pašvaldību kritika, tur mūsu cita arī ir speciāls noregulējums par pašvaldību uzņēmumiem, un kas noteikti ir. Mm, Viņa bija arī ciemos pie mums, un es arī šo to iemācījos par to. Jā, tas ir tiešām prasīs laiku, un šodien mēs varam runāt par rezultātu. Uh, Ja mēs paraugāmies, ko komisija šeit desmit gadus pēc finanšu krīzes un četrus gadus pēc eh, pirmā vienotā banku noregulējuma paketes pieņemšanas uh, ir iesniegusi un izstrādājusi, tad mēs uh, pamatā konstatējam, ka tas viss ir uh, zem vairākiem virsrakstiem. Pirmkārt, riska samazinājums finanšu sektorā un tad arī vēl virsraksts uh, reālās ekonomikas finansējums, nākotnes izaicinājumi un uh, tad arī vēl virsraksts banku noregulējums un proporcionalitāte. Sāksim ar uh, riska uh, eh, darījumu finanšu uh, sektorā par parādu leverage rešijos virsrādītājs 3%, ko iesaka komisija. Es uzskatu, ka tas ir labi, bet uh, esmu to pielāgojis uh, GZIPS, tātad šo kvotu 4%. Kādēļ šie, uh, praksē šie 4% izpilda gan arī vai visus uh, lielā banku GZIPS, kas mums ir? Jau šodien pašlaik no vienas puses Un nu, otrkārt mēs konstatējam, ka mēs arī citās valstīs, ja mēs precīzi paraugāmies, eh, par, runājam par vienotnēm spēles noteikumiem, tad eh, šeit jau tagad ir augstāki, augstākas uh, eh, parādu kvotas, ka mēs, piemēram, raugāmies uz ASV vai Šveici, tad tur ir 5 vai pat 6 procenti. Uh, bieži vien tad saka, nu jā, bet tur jau riski hipotekāriem kredītiem, nekustamiem īpašajiem, fenīmēji, tur atkal grāmatvedība netiek ierēķināta, ir izņemta ārā. Jā, tas ir pareizi, bet savu, savā ziņā tas nav pareizi. Kādēļ? Jo no vienas puses, jā, tas ir, tas ir izņemts ārā, bet no otras puses, ja to pieskaita klāt, tad tomēr ASV, piemēram, iznāk uh, šī uh, kvota 4%. Tas ir tas, ko mēs tagad nosakām ziņojumā, jo tā ir tieši tā vērtība. Šī iespēja uh, riska pozīciju šo fenīmēju eh, izņemt ārā, tas ir viens procents. Tātad, ja mēs raugāmies uz šiem čīsīgs, ja mēs raugāmies, ja mēs pieņemam šo 4%, tad tas ir starptautiski pieņemtā kvota. Un bija arī Vācijā vienošanās par augstāku uh, parādu kvotu, džizit, tas uh, tur arī starptautiski uh, fakti pierāda, ka tas tā ir. Tātad, kas ir vēl sistēma relevantajām bankām? Ja šeit, ja mēs paraugā, paraugāmies uz parādu kvotu, ja mēs raugāmies uz pašu kapitālu un uz buferzonām, ja tas ir proporcionāli, uh, attiecībā uz šiem buferiem. Ja tas pielāgums, ko es iesaku, tas nekad nevar būt vairāk nekā tas, ko, ko prasa šī zips, tad šie viens procents. Ar sareizinājumu parādu kvotu. Tur ir saistīta arī konceptuāla trūkuma, lai samazinātu eh, cik, eh, cikliskos riskus. Arī tas tiek atrisināts. Kā tē, cis, cik eh, kapitāla puferi, un ja tas tiek izmantots, un ja, lai bankas padarētu rezistentākas, tad uh, risks eh, ir, eh, lai samazinātu krīzes negatīvos ietekmes, stabilākas kredītu piešķiršanas, tas ir ja pielāgots reālajai ekonomikai. Uh, trūkumi šajā koncepcijā par šo uh, kapitāla buferzonām, tad bankām, kur parādi salīdzinājumā ar risku uh, izsvērto pašu kapitāla prasībām, ja tur ir uh, stingrākas prasības. Uh, Un, ja ir situācija tāda, ka neraugoties uz anticiklisko kapitāla buferzonu, pēc tam ir kredīta ekspansija, tad nav papildus eh, kapitāls jāizveido. Tātad pielāgojums šeit, eh, eh, ko mēs darām šeit ziņojumā, tas nodrošina, ka kapitāls vienmēr tad ir jānodrošina un jāpalielina, ja anticikliskais kapitālisms, kapitāls palielinās. Tālāk komisija savā ziņojumā savā priekšlikumā iesaka saistošu ieviešanu struktūrālajai likviditātes kvotai. Arī to es atbalstu. Pašlaik minimālā uh, likviditātes kvota, kā bankas uh, īstermiņā, ka tām ir nepieciešama eh, noteikta likviditāte, lai tās varētu veikt savus maksājumus. Bet, ja mēs tagad paraukāmies uz ilgāku laika periodu, tad eh, NSFA arī jau ir jāņem vērā. Struktūrālā likviditātes kvotas ieviešana, tam ir jādod iegūtnēms tam, ka ilgtermiņa refinansēšanas modeļi mode būtu pamatoti, darbotos un banka vairāk nekā vienu gadu garumā, lai tā būtu pietiekama likviditāte. Manā ziņojumā uh, struktūrālās likviditātes kvotu, es iesaku, lai būtu veikti atsevišķi pielāgojumi, nemainot vispārīgo konceptu. Ko es iesaku? Piemēram, manā ziņojumā refinansēšanas riski eh, atvasinātiem pro produktiem eh, tiek ieteikti, eh, tad arī vēl papildus atvasināto produktu saistībām no 20 uz 15% jāsamazina. Un šis, šī papildus summa citiem atvasinātiem produktiem šīm saistībām 10% tiek atstāt šādā līmenī. Repro darījumi, kā komisija iesaka faktuāli, tas tiek saglabāts, bet uh, šie nosacījumi tiek pielāgoti, un šeit ir iespējams to pārēķināt. Jauninājums ir, ka ziņojuma priekšlikumā ir ieteikts ieviest vienkāršotu NSFA maziem un mazām uh, vienkārši struktūrētām bankām. Es vēlāk pēc tam runāšu arī proporcionalitāti. Šeit es iesaku arī vienkāršāku uh, uh, versiju NSFA ar maziem datu punktiem. Tikai 10% no sākotnējiem datu punktiem vienlaikus uh, daudz stingrāk uh, eh, kalibrējums, lai nodrošinātu, kā uzraudzības tiesiskie. Uh, tiesiskās prasības pārāk sarežģināmas. Tas daudzām mazām bankām atvieglo dzīvi. Bet uzraudzību šeit paliek pietiekam labā līmenī. Es arī ar uzraudzības padomu esmu šeit diskutējis, un viņi visi atbalstīja šo formu. Vēl viens punkts komisijas priekšlikumā ir principiāla pārstrādāšana tirdzniecības reģistrā. Tas ir agrāk nu, nu izraisījis nestabilitāti. Komisijas priekšlikumā ir eh, jauns un eh, tāds ietvars, kas būtu jūtīgāks uz risku, un tur ir arī stingrākas prasības. Komisijas priekšlikumā eh, šis iet, ietver notiekumi ir pēc diviem gadiem jāievieš, un tad varētu būt trīs gadu pārējais periods, kur pašu kapitāla prasības tirgus riskiem 65, tikai par 65% ir jāspilda. Manā ziņojumā es šeit eh, pielāgoju šo, manuprāt, tādā veidā, ka mēs komisijas priekšlikumu vājos punktus, mēs to šeit novēršam. Kādā veidā? Pirmkārt, es pajūdzinu ieviešanas fāzi no diviem uz trim gadiem. Uh, lai Eiropas banku iestādē dotu iespējas ilgāku laiku, lai būtu uh, tehniskie regulācijas standārti pietiekami izstrādāti, un otrkārt uh, institūtiem tas dod lielāko rīcības iespēju, lai savas sistēmas pielāgot jaunajām prasībām. Un treškārt, vai tiešām man būs jābeidz runāt? Jā, tik ilgi strādāju, jūs negribat to dzirdēt visu. Jā, tas tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti daudz es, es varu arī tūlīt pat beigt runāt. Eh, mums ir iespējams to visu eh, tādā vēl kopumā. Es varu vienkārši virsrakstu nolasīt, tas arī iespējams. Man faktiski vienalga. Mēģināšu to drusciņu saīsināt. Es domāju, ka man ir 15 minūtes. Nu, bet labi. Jā, ja mēs gribam uh, šeit izvairīties no negatīviem efektiem, kas bija eh, komisijas priekšlikumā, kas rastos tad, ja pēc trim gadiem, eh, ja 65% tik palielināt uz 100%, es tā vietā iesaku, ka mēs šo piecu gadu laikā, kurus es esmu paredzējis, ar 60% faktoru varētu sākt, un tad katru gadu 10% pielikt klāt. 70, 80, 90, 100%. Pieci gadi 10% pieaugums, tas novestu pie tā, kā būtu šis phasing in un nevis tāda situācija, kur tagad jau es zinu, ka banka, banku nozare pēc trīs gadiem nāks pie mums un teiks, eh, šis eh, būs šie negatīvie efekti un atkal vajadzēs izņēmumus. Komersācijas kvotas, tas, ko esmu šeit eh, no jaunieviešu, pavisam īsi, gribētu izdarīt kaut ko, kas līdzīgā formā ir arī ASV likumdošanā. Proti, ir kvota ieviesta, ka, ko katru, katra banka pati nosaka. Pati nosaka, kāda ir proporcija e, katra atsevišķā valdes locekļa algas, e, raugoties uz citu uh, darbinieku augām. Un tas ir jāpublicē. Mēs nesakām, cik uh, drīkst pelnīt kopumā, bet tādā veidā tik nodrošināt caurskatāmību. Un esmu pārliecināts, ka šī caurskatāmība sevišķi eh, raugoties uz eh, šo mediānu, to uh, vidējo, tajā pašā uzņēmumā un uh, droši vien uh, akcionāru struktūras, tas izdarīt arī spiedienu un būtu arī diskusijas un tad varētu novērēt, cik piemērotas un cik proporcionāls ir šīs augas. Klima, k, klimata risks bankās. Uh, Tas balstās uz ieteikumiem darba grupām Climate Related eh, Financial Disclosures eh, no Finanšu stabilitātes valdes. Bankām nākotnē vajadzētu arī visas pozīcijas pārbaudīt klimata risku un šeit nu, izdibināt, kāds risks ir, ir ilgtermiņā, īstermiņā, vidustermiņā, lai veidotu klimatu draudzīgu un apzinātu darbību bankām. Ja kāda banka visu savu eh, rīcību un visas aizdevumus uh, uh, eh, ir kaut kur 3% virs jūras vidēja līmeņa, tad uh, ir eh, šeit jādomā, vai tas nav kaut kāds īpašs klimata risks, vai bilancē tas arī varētu kā tāds tikt maķēts, ka tas tā kā tāds ekstrēms piemērs, un zem šīs liekšņa noteikti būtu arī vēl daudz citi piemēri pieminami. Jauns ziņojumā ir arī pavisam īsi, ir pielāgojums prasībām par investīcijiem infrastruktūrā. Šeit komisija tikai pašu līdzekļu prasības. Uh, šeit eh, attiecībā uz eh, valsts investīcijām, kas tiek eh, pasūtīts privātiem uzņēmumiem, kas refinansēs. Tie ir infrastruktūras. Tātad tas ir investīcijas, ko dod valsts, bet ko izteno privātu uzņēmumu, kurām ir jāatpelna sevi. Tātad, jā, to nevar atbalstīt. Es domāju, ka šeit vajadzētu radīt vienlīdzību, un tādā veidā es šeit prasu, lai invest šīs infrastruktūra tiek jāatbalsta pat tad, ja šīs investīcijas valsts pati īsteno vai publiski uzņēmumi. Un pēņai šāda infrastruktūrai, jā, tam nevajadzētu būt. Tad, eh, protams, pārgājuši šosē var braukt ar vai bez nodevas. Un ir labi iemesli, kādēļ eh, varēja pieņemt lēmums eh, veidot infrastruktūru, kas ir bez īpašām nodevām. Prasības par investīcijām zaļās kapitāla vērtībās. Tas arī ir jauns punkts sareizinājumā arī ar MVU faktoru. Tur ir atvieglojumi, tur ir arī prasības par kredītiem, maziem vidējiem uzņēmumiem. Mēs ar ziņo, ziņojumā esam uh, ieteikuši arī šādu faktoru, par zaļo kapitālu, ņemot vērā klimata pārmaiņas, enerģi, enerģijas izmaiņas uh, un uh, vajadzētu investīcijas klimatam draudzīgām infrastruktūrām un uzņēmumos. Tas viss ir jāatbalsta. Un noslēgumā vēl pāris vārdu par sociālo uzņēmumu veicināšanu. Arī ir tas iekļauts kā īpašs noteikums, uh, piemēram, ēku kredītiem, jo, ja klients nodrošina vairāk uh, drošības, protams, jo mazāks risks ir bankai, un tam skaidri jāatspoguļojas skaidrāk nekā līdz šim tas ir paredzēts komisijas priekšlikumā. Vēl noslēgumā par proporcionalitāti. Viens no lielajiem punktiem, kur padome tas ir iestrēdzis, komisija tur iesaka, ka šeit ir jāatvieglo dzīve maziem vidējiem bankām, kā jau mēs esam paredzējuši noregulējumu 500 miljonu, 600 miljonu, 700 miljonu jau šodien to visu nevar izdarīt, tāpēc ka prasību daudzums, ko paredz likumdošana, ko esam paredzējuši arī vecie CDR, CRR, tas viss viņiem jāizpild. Šeit komisija atbalsta, mēģina atbalstināt ar savu priekšlikumu, bet es domāju, ka viņiem to nav pietiekami izdevies izdarīt. Pirmkārt, jautājums par to, kas gan ir maza banka. Viņi saka, 1,5 miljārdi bilances summa, tā ir maza banka, un tad dzīve tev būs vienkāršāka. 1,5 miljārdi jāmātā ar 10 eh, miljārdiem uh, eh, IKP, tas tā faktiski var būt ļoti liela banka, bet Vācijā 300 uh, eh, miljārdiem, tad tā būs ļoti sīka banka. Tātad šeit uh, nav absolūti faktori tie. Un ja mēs patiešām gribam novērtēt bankas lielumu, attiecībā uz valsti, tad tas ir relatīvs faktors. Tas ir jāņem vērā, kas uh, atspoguļo arī kopējo ekonomikas lielumu. Manā priekšlikumā paredzēts, ka mēs kā mazu banku varam raksturot tad, ja uzraudzība to atļauj. 1,5 miljārdi bilances summa plus 0,1% no iekšzemes uh, koproduktu un nacionālā produkta. Tātad 1,5 miljārdi mātā ar 10 miljārdiem tā būtu maza banka, tie 100 miljoni 1,6 miljārdi bilāns summa. Komisija, starp citu, ir noteikusi, ka ziņošanas biežums ir jāsamazina, lai bankām atvieglotu dzīvi mazajām un vidējām. Tā es uzskatu par netik mērtiecīgu pasākumu. Tas ir tikai tāds šķietams atvieglojums. Un uh, ziņošana pati, tas faktiski ir tikai viens klikšķis. Es domāju, ka mums tur ir jānosaka, kas tad ir šie liekie ziņošanas pienākumi. Es esmu, piemēram, šeit nosaucis vienu šādu piemēru un citus piemērus savā ziņojumā arī esmu uzskaitījis birokrātijas samazināšana ziņošanas pienākuma viens no centrālajiem punktiem, ja mēs runājam par proporcionalitāti. Varētu vēl daudz vairāk runāt, bet raugoties uz pulksteni, gribētu teikt paldies priekšēdām, ka viņš ar tādu pacietību uzklausīja, ko es stāstīju, priecājos par diskusijām gan šodien, gan arī daudzās citās ekonomiskās sanāksmēs, kas būs nākotnē. Thank you very much, and it was extremely difficult to summarize so extensive. Jā, paldies par šo kopsavilkumu, bet nu, mums vienkārši 9.30 ir jābeidz sanāksme, mums vēl jādod laiks visiem ēnu referentiem izteikties. EPP ēnu referents Karas kungs. Jā, pēc tam Referentam jāpaldies par vēlreizējo prezentāciju ziņojumam. Gribētu par trim punktiem pavisam īsi izteikties. No vienas puses kopumā, manuprāt, proporcionalitātes jomā vajadzīgi tikai grozījumi detaļās, bet ne principiālajā pieejā. Mums ir laiks līdz 25. janvārim mūsu groziem priekšlikumus noformulēt. Īstās debates šeit šajā ietvarā ar kolēģiem un kolēģiem pēc tām uh, būs, tad, kad būs šie grozījumi priekšlikumi. Un es domāju, tas ir arī labi, jo ir vajadzētu zināt, kādā virzienā tas viss ies un uh, kā attīstīsies atbalstu definīciju par maziem un mazāk kompleksiem institūtiem un koncentrācija par atvieglojumiem, par ziņošanas pienākumiem, nevis kapitāla un likviditātes prasībām. Es atbalstu proporcionalitāti, standarta pieejā, otrai pusē par uh, attiecībā uz uh, reģistru uh, arī par konkrētiem ieteikumiem, lai informācijas pienākumu padarītu efektīvāk, samazinātu izmaksas eh, par vienotu integrētu sistēmu ziņošanas pienākumiem. Mums eh, ir eh, jāveido sinerģijas 2015. iniciatīvu par Eiropas ziņošanas pienākuma ietvarus un uh, vajadzētu iesaistīt visas atbildīgās iestādes proporcionalitāte par kompensācijām, par tur mums un atāgojumiem, tur vajadzētu uzmanīties, lai nacionālās rīcības brīvība nerada nevēlamu fragmentāciju. Šeit drusku tāds augstāks slieksnis ar pietiekamu uzraudzību būtu pareizā pieeja. Tālāk pieskaršos punktām, otrajam punktam. Es atbalstu arī paskaidrojumu, ka otrā pīlāra ietvarās ir uh, primāra uz institūciju uh, uh, raksturīgie, uh, ra, raksturīgie riski un labai labam balansam, labam līdzsvaram un elastīgumam, tāpēc, ka jāņem vērā nacionālā situācija un koordinācija Eiropas līmenī. Otrajā mērķī šajā ziņojumā globālo standārtu īstenošana, riska samazināšana, uh, Manuprāt, ka kapitāla buferu zona sviras rādītājiem globālam sistēma nozīmīgajām iestādēm ir pamatot, un Bāzelē arī šāds lēmums tika pieņemts par kalibrējumu un īstenošanu. Bāzele pirmajā janvārī 2022. gada tika prasīta, tur mums eh, ir eh, jāņem vērā globālie noteikumi. Arī pielāgojums eh, šām svirs rādītāja um, mērīšanas lielumam tas ir pamatots struktūrālam likvidētas kvotāji e, par pielāgojumu ziņojumu priekšlikumu. Tas arī viss iet pareizā virzienā. Par e, tirniecības reģistru tur vajadzīgs ļoti skaidrs signāls, ka Eiropa starptautiski izpilda savas saistības un šīs e, starptautiskās saistības īsteno. Turklāt mums ir vajadzīga arī proporcionāls norobežojums no banku grāmatvedības, un šeit ir jāņem vērā arī bāzaras noteikumi, kā to arī referents iesaka. Ir tomēr arī vairāk strīdīgi punkti, kur man ir tāds iespējas, ka referents ir drusku tā kā pašās pa strīpu, un šī uzdevuma ietver drusku pārsniedz, kas jā, man ir sevišķi tūs sirdī, un tas nav gluži nedara šajā ziņojumā, tie ir atbalsta faktori. Zaļajām kapitālām un informācijas eh, atklāšanas pienākums par, par klimata riskiem, tāpat arī atbalsta faktors sociālajiem. Jā, gribēju tikai jautāt, kā gan tas iedara šajā ziņojumā? gribētu jautāt, kā gan lai to vērtējam. Atbalsta faktora iekļaušana mums ir jābūt tomēr uzmanīgiem, jo pamatkritērijs, lai vērtētu riska faktorus, ir jābūt attiecīgajiem riskiem. Es šeit eh, nesaskatu nekādu pamatu, ka zaļām riska pozīcijām būtu kaut, kāda, kaut kāds īpašs status un ka to varētu vispār izmērīt nevajadzētu šeit uh, rīkoties pārlieku ātri. Es gribētu prasīt tiešām pierādījumus un ņemt vērā rīcības plānu ilgspējīgai finansējumam, un to vajadzētu atbalstīt ar likumdošanas pasākumiem, ko, ko komisija arī izsniegs, eh, izstrādās 2018. gada pavasarī. Tas pats attiecas uz sociālajiem uzņēmumiem. Ja mēs to varam izmērīt, tad labi, jā, bet kādēļ kaut ko, ko mēs vēl nevaram izmērīt, kādēļ to automātiski to, jā, ka tas novest pie mazāka risku nekā tas, ko mēs jau varam izvērīt. Es nezinu, vai mēs ar šo riska ideju, vai mēs to tiešām varēsim tā attaisnot. Varbūt, ka šis jautājums vēl tomēr ir jāpārdomā. Un vēl viena problēma ir arī par uh, atalgojumu kvotas publicēšanu. Uh, ievies šādu atalgojumu kvotu, manuprāt, tas nav īsti saistīts ar uh, noregulējumu mērķi, ka šī atalgojums nedrīkstētu radīt papildus risku. Tātad par bonusiem eh, tas ir. Eh, tā mērķis ir, lai būtu uh, banku sektorā vienāds eh, spēles, vienāds spēle noteikumi. Ir arī punkti, kas eh, ziņojumā tomēr vēl nav atrisināti. Tātad pienākums eh, trešo valstu bankām ievies šo noteikumu par starp uzņēmumu, mātas uzņēmumu un jautājums arī par digitalizāciju investīcijās un programmatūrās attiecībā uz starptautiskām atšķirībām novērtējumā programmatūrās. Uh, tāda par kapitāla vērtību komisija eh, bāzās komitejai devus uzdevumu šeit paraudzīties eh, uz šo jautājumu par digitalizāciju. Tā virzās uz priekšu. Mums ir vajadzīga ātru skaidrību ieviest, un otrs puses gribētu arī apstiprināt eh, un atbalstīt ziņojumu priekšlikumu, bet no otras puses es tās jomas, kas tomēr šeit ir tieši saistīts ar to, tomēr šeit paraudzīties, vai ir pietiekami uh, pietiekams darbības pamats, un šeit juridiski vajadzētu radīt uh, skaidrību, un nevajadzētu šeit uh, pārsteidzīgi rīkoties un pāršaut pāri mērķiem. Es domāju, ka tomēr arī vēl neatbildēt punkti, bet bā bāzās komitejā par to ir runa, un tur ir varēs tikt radīta sasaiste. Paldies referentām, bet es domāju, ka mums laiks eh, grozījuma priekšlikumu, tas mums tiešām ir jāizmanto. Uh, vērtīgi, lai iesniegtu dažādus vērtējumus un lai pēc tam ar lielu vairākumu varētu rast kompromisus. Paldies! Thank you! Paldies! ECR grupa Fokskungs. Paldies priekšsēdētāji! Centīšos saglabāt savu reputāciju kā personu, kas izsakas lakoniski. Paldies Simon kungam par viņu ziņojumu. Mana grupa uzskata, ka tas ir uzlabojums komisijas priekšlikumam. Uh, Mums ir jāatzīst eh, Bāzeles vienošanās pagājušā nedēļā un jāstrādā šajā kontekstā. Līdz ar to ir svarīgi, ja Eiropas Savienība cenšas īstenot līdz 2022. gadam tirgus riski instrumentus un turpināt strādāt šajā virzienā. Tāpat arī uh, grozījumi no pašu referenti par leverage ratio ir ļoti uh, svarīgi. 15%, kas tiek ierosināt, varētu būt noderīgs risinājums. Pārējās lietas, ko vēlos pieminēt, koncentrējas uz kontekstu un samērīgumu. Referents eh, ir apņēmies ievērot samērīgumu, to mēs vērtējam atzinīgi. Tas, protams, nāk par labu Vācijas specifiskai banku struktūrai, un to var redzēt paplašināt arī uz citurien. Tāpat e, ir nepieciešams arī sliekšņu vērtības uh, skatīt. Nacionālajām iestādēm ir jāspēj noteikt sliekšņus attiecībā uz atlīdzības e, līmeņiem, kas atbilst tirgus situācijai. Jebkuri pasākumi finanšu stabilitātes stiprināšanai uh, Tiem ir jāņem vērā banku situācija dalību valstīs. Tāpat eh, mātes uzņēmumi. Man ir eh, pārsteigums, ka komisija ir piedāvājusi IPU bez ietekmes novērtējuma. Referents nav izvēlējis to mainīt un žēl, ka tā. Kā mēs varam saprast, vai mēs samērīgi rīkojamies, ja nav veikta detalizēta analīze, vai mēs ar šo pasākumu aptveram pareizās bankas, kas notiks ar eh, tām starptautiskajām globāli svarīgajām iestādēm, kurām nav pietiekams aktīva apjoms Eiropas Savienībā, vai mēs tādējādi veicināsim darba vietu izveidi jaņem vērā starptautiskais konteksts, šeit nav tikai runa par ASV bankām es neap, e, neatzīstu pārobežu um, šos e, waivers izmantošanas ierosinājums. Mēs esam prasījuši, lai EBA atskaitās mums par to izmantošanu. Es vēlētos, lai tas viss pilnībā tiek atcelts. Par diskontu eh, faktoriem uzskatu, ka ir nepieciešams vēl gūt pierādījums, ka tas viss darbojas. Arī eh, zaļā finansējuma definīcija liekas apšaubām. Tā kā kopsavilkums jūs uzlabojāt komisijas priešlikumu, mēs centīsimies uzlabot jūsējo. Paldies! Karolīna Naktigala. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties referentām par viņu darbu Cerams, ka tas ļaus arī viegli nonākt pie parlamenta nostājas. Un mm, labi, ka mm, tika pārcelta sākotnējā prezentācija, tas man deva laiku sagatavoties. Tā kā jums atcīmēt skaidrs, kā es pavadīšu savus Ziemassvētku brīvdienas. Šobrīd vēlos padalīties ar pirmajiem iespējām. Sākšu ar vispārīgākajiem faktoriem. Banku paketē ir vissvarīgākā uh, tiesību aktu paketē parlamenta sasaukuma otrajā daļā. Tas ir nepieciešams, lai pabeigtu darbu pie Eiropas, savi, pie Eiropas Savienības uh, banku savienības. Un šis ir kārtējs solis pareizajā virzienā. Vadlīnijas, līdzīgi kā Bāzels komiteja to noteikusi, uh, ir daļa no milzīgās e, likumdošanas e, finanšu sektorā, un tas ir ļoti svarīgi, lai izveidotu spēcīgu un noturīgu finanšu sektoru. Bāzels komitejas ieguldījums ir ļoti svarīgs, un ceru, ka tas arī nemainīsies. Tomēr, kā tas kļūst skaidrs pagājušajā dēļ, ne visi Bāzeles e, ieteikumi ir tik līdzsvaroti, kā mēs to vēlējāmies kaut arī starptautiskā sadarbība ir svarīga, vienāds spēles noteikumi Eiropas Savienībā un citām jurisdikcijām būtu, ja tam būtu jākalpo kā pamatam. Nu, koncentrēšos tad tieši uz šādu sadarbību. Tas nebūs pārsteigums jums, ka man nepatika augstāka kapitāla prasības lielākajām bankām, kā jūs to ierosinat. Bet Pirms pāris minūtēm, kad jūs skaidrojat savu nostāju, jūs centāties mani pārliecināt. Nepriecājieties vēl par, agri, par agru, tas vēl nav izdevies, bet varbūt eh, tas mums ļaus apspriest to vēl tālāk. Riska mazināšana finanšu sektorā ir ļoti svarīga, bet tikpat svarīga arī vienāda spēles noteikuma būsim piesardz, piesardzīgi meklējot līdzsvaru starp šiem diviem principiem. Tas būtu jādara starptautiskā līmenī, nevis šeit parlamentā. Bet to mēs varam apspriest. Tāpat par samērīgumu. Par to esam viensprātis. Bet mums ir jāatrod pareizais līdzsvars. Mums jāizvairās no tā, ka mēs radam jaunus risku faktors finanšu sektoram. Man kā Nīderlandētēji hipotekāro kredītu režīms ir īpaši svarīgs, tāpēc 61. grozījumu vērtē īpaši augstu. Tas ir solis pareizā virzienā. Protams, ka šeit ir, vēl ir iespējams veikt tālāks uzlabojums. Kā tas bija arī iepriekšējā eh, riska mazināšanas paketē, atlīdzības jautājums varētu būt vissensitīvākais vismaz sabiedrībai cerēju, ka pieeja būs tāda, kas garantēs vienotas spēles e, noteikumu visā Eiropā, nevis e, pašreizējo mm, principu padziļināšanu. Šeit jāņem vērā arī sociālai faktori, par kuriem vēl būtu jādiskutē. Es un mana komanda strādās pie iepriekš minētajiem tematiem, bet arī veicināšanas banka jautājumu ar un ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar referentu pie šī dosijē, lai izveidotu noturīgu un stabilu finanšu sektoru. Paldies! Paldies! Tas parāda, cik svarīga diskusija eh, komitējā. Mets kārtīs. Paldies, priekšsarētāji! Paldies arī referentam par sagatavoto ziņojumu projektu, vairākas idejas tur mums liekas atbalstāmas, un mēs piekrītām, ka mazākas un mazāk riskantas bankas tām būtu jāsaņem e, savādāk attieksme nekā lielajām bankām. Mēs vienmēr esam savā grupā aizstāvējuši e, tās mazās bankas, kuras ir iespējams viegli noregulēt, neuzliekot slogu nodokļu maksātājiem un banku struktūrālā reformas eh, projekts to komisija jau ir atsaukusi. Tas nozīmē, ka šī banku pakete palīdzēs izveidot eh, stabilu banku sistēmu un eh, tādēļ ir svarīgi samazināt risku šajā sektorā. Lielajām bankām ir jākļūst mazākām Un mums ir nepieciešams eh, paskatīties, kuros punktos komisija atkāpjas no bāzes standartiem. Ja kāda atkāpes e, ir pamatojams tikai un vienīgi ar centieniem veicināt reālu ekonomiku Eiropā, un to es redzu tikai pāris gadījumos. Kaut arī mēs piekrītam, ka daži atvieglojumi mazajām bankām ir pamatojumi. Šeit tomēr ir jākoncentrējas uz eh, GASIS, kas ir globāls sistēmiski svarīgās iestādes un ir nepieciešams eh, balstīties uz līdzinējiem banku eh, regulējuma eh, noteikumiem. Un vajadzētu grozīt komisijas priekšlikumu. Par leverage ratio piekrītam referentam, ka globālajām iestādēm ties ir noteikts pārāk zems. Pēc e OECD ierosina vismaz 5%. Bet ECB minēja, ka tas būs di e, divreiz izdevīgāk nekā 3%. Kas saistīts ar sadarbību šeit? Mēs redzam, ka mēs e, šādas e, atvieglojuma piemērošanu šajā jautājumā neatbalstam. ierosinātais palielinājums līdz 4% mūsuprāt nav pietiekam augsts, bet esam gatavi diskutēt par to, piemēram, par atkāps, kuras piešķir eh, veicināšanas bankas tīlāk tālāk. Mēs esam nobažījušies, ka pašreizējais tīlāk līmenis varētu nebūt pietiekams, lai ļautu izvairīties no nākamās banku krīzes. Uh, Mēs atbalstam eh, dažu ekonomistu aicinājumu pakāpeniski to palielināt. Šobrīd tikai 13 eh, Eiropas Savienības bāzētas bankas eh, būtu aptverts no tilaka principā. Līdz ar to ir vēl jātiek skaidrībā, vai ir iespējams šīs bankas, nor, iespējams šo banku noregulējums pietiekam drošā veidā jo savādāk tas var atstāt e, tikpat katastrofālu ietekmi kā globāli svarīgi iestādes bankrots. 92a pāns e, ir jāpārņem. Pakāpeniski ir e, jāpalielina šīs sliekšņa vērtības globāli svarīgajām iestādēm. Tāpat saskaņā ar 72b ir iekļauts arī saistības, kas nav subordinēts, un tīlāk eh, saistībām ir jābūt eh, subordinētām, un to nevar izmantot, jo pastāv materiāls risks, eh, kā to varētu veiksmīgi apstrīdēt tiesā. Kas attiecas uz 501. b pantu? pieeja, kas tur minēta, nav piemērojama visām bankām. Vajadzētu tomēr standartizētu pieeju 40% e, un IRB bankām 80% un noteikti trīs gadu periodu. Mums ir daudz iebildes saistībā ar 64. un 85. grozījumu. Mums vajadzētu saņemt skaidrojumu no referenta, kāpēc, tas, kāpēc nepieciešams šādas izmaiņas. Par otro pīlāru un kapitāla vadlīnijām. Eh, jaunā paketē eh, tiek mēģināts mazināt eh, regulātoru rīcības brīvību. Esam arī pret to, ka tiek svītrots 103. pāns no CRD 4. Pietiekami neizskatot visu ietvaru. Tālāk 141. A pāns mēs neredzam pamatojumu atvieglojumu, kas, atvieglojumiem, kas paredzēti ar otrajā apakšpunktā. Thank you, Sven Giegold. Svens Gīgolds. Jā, den ersten Teil. Pirmo daļu tad uz vāciski, pēc tam angliski, vispirms vāciski. Var labāk paldies pateikt, liels paldies referentam par projektu ko mēs tādā lielās vilcienos atbalstām, un arī liels paldies par to, ka jūs mēģināt, esat mēģinājis atbalstīt dažus aizspriedumus pret mums vāciešiem, kas attiecas uz apsēstību pārlieku lielu, uz termiņiem un laika grafikiem. Bet jūs to visu te tā drusku nolīdzinājāt. Tas ir tā ļoti pamatoti. Tas uh, radīs mieru Eiropā. Lies, paldies arī par šo ieguldījumu. Basic, uh, Kopumā es domāju, ka pamata līdzsvars, kas ir jāņem vērā, ir tas, ka desmit gadus pēc krīzes, ko mēs esam izdarījuši pareizi un kur esam kļūdījušies attiecībā uz bankām. Es ar lielu interesi iepriekšējās debatēs secināju, ka atšķirīgas grupas un atšķirīgi deputāti uh, izvēlas eh, atsevišķas daļas no kapitālisma, kas ir pieņemama viņiem. Un pat eh, kreisie uzskata, ka uh, kapitālisms vismaz daži aspekti ir pieņemama. Arī EPP cīnas par dažiem aspektiem. Sociālistiem ir īpašā uh, attieksme pret uh, kapitālisma atkarībā no konkrētā deputāta dalību valsts, bet par mums tas smieklīgākais vēl tikai vēlāk būs. Uh, Šeit mēs redzam, ka ir ļoti liels nacionālās atšķirības. Bet kur mēs esam viensprāts par šo ziņojumu, ka ir nepieciešams uh, nodrošināt lielāku samērīgumu. Un tās ir arī referenta pamata princips šajā ziņojumā. Attiecībā uz samērīgumu, kas būtu lejupvērsts, tur mēs esam pārslogojuši dažus tirgus dalībniekus ar atskaitīšanās prasībām Un atšķirībā no britu kolēģa, es teiktu, ka tas nav vācu vai britu uh, faktors, bet visi sūdzas par to, ka esam radījuši noteikums, kas ir pārmērīgi un kas uh, neveicina finanšu stabilitāti. Līdz ar to tas, ka referents saka, ka mēs neatbrīvojam neatvieglojam šos stabilitātes jautājumus saistībā ar likvidāt eh, prasībām un Otomārs Karas arī to pieminēja, bet mēs tā vietā koncentrējamies uz slogu mazināšanu. To mēs varam atbalstīt. Vienīgi attiecībā uz dažiem jautājumiem mēs varētu iet vēl tālāk. Daudzi tirgus dalībnieki mums ir teikuši, ka būtiskākā problēma nav tik daudz saistīta ar slogu kopumā, bet par to, cik eh, strauji tiek ieviestas pārmaiņas. Ja vien nav īpaša steidzamība. Kāpēc neatstāt eh, atstarpi vienu, divus gadus eh, pirms ieviest jaunu atskaitīšanās principu, lai uzņēmumi varētu pielāgoties jaunām pārmaiņām? Tāpat mēs uzskatām, ka vajadzētu tādu viens pieturs aģentūru veidot saistībā ar eh, atskaitīšanos. Otmārs Karas arī līdzīgi norādīja bankus, uzraudzības iestādes dažādos līmeņos un uh, statistika, viņiem būtu jāsakrīt eh, un jāmazina tādējādi kopējo slogu, it īpaši mazajiem eh, spēlētājiem tirgu. Savukārt mēs neesam pārliecināti, ka mazās bankas, kurus eh, visdrīzāk ne, nenoregulēs, bet likvidēs, ka viņi būtu jāapgrūtina ar detalizētiem atvesļošanas plāniem. Uh, respektīvi šo plānu sastādīšanu. Tā vietā, lai izvirzītu sarežģītas MRL eh, prasības eh, zaudējumu absorpcijai, mazas eh, uzņēmums varētu atbrīvot no tā, ja attiecīgā institūcija ir gatava sagatavot kapitālu tieši šī prasībai. Mēs īsti nesaprotam, kāpēc mazām un nesarežģītām bankām būtu nepieciešams stimuls iesaistīties enerģētikas vērtspapīra tirdzniecībā, kā tas bija 75. grozījumā minēts. Tālāk par augšupvērstu samērīgumu. Mēs piekrītam referentam, ka leverage ratio globāli svarīgajiem iestādēm ir jāpalielina. Mēs varētu būt vēl drosmīgāki šajā virzienā. Tāpat ir nepieciešami saistīgāki, saistošāki noteikumi tirdzniecības reģistra ieviešanai. Par detaļām vēl varam eh, apspriesties, bet virzienam varam kopumā piekrist. Bez tam neesam pārliecināti ka šajā kontekstā tas būtu svarīgi vispār un cik tas ir noderīgi Tirzniecības un Komercbankas aptvert. Līdz ar to šīs e, prudenciālajās normas e, nezinu, vai ir aktuāls. Mums vajadzētu būt arī ļoti piesardzīgiem, atkāpjoties no bāzels standartiem attiecībā uz tīlāk un NSFR uh, Mums vajadzētu palikt pie starptautiskajiem standartiem, tad mēs būtu spēcīgāk savās pozīcijās. Tāpat mēs uzskatām, ka banku pakļaušana riskam saistībā ar ēnu bankām būtu jāmazina jo ir nepieciešams apkarot eh, bīstamo saikni starp eh, valsti un bankām. Tāpat vēlos pāris vārdus pateikt saistībā ar dažādiem atbalsta faktoriem. Mēs viennozīmīgi piekrītām, ka bankām ir nepieciešams izvērtēt klimata riskus un ESG riskus Tas ir jāveic sistemātiski, un tas būtu jādara visām bankām. Lai jāsaka, šeit gan es atšķir, mans viedoklis atšķiras no karaskunga viedokļa. Tirgi var iestrādāt šos riskus, ņemtos vērā, un līdz ar to būs liela caurskatāmība. Bet no otras puses esam skeptiski par visiem šiem jaunajiem atbalsta faktoriem Nav jau problēma, ka trūkst kapitāls tirgu. Kapitāls pietiek, bet riski nav pietiekami izmērīti. Un es zinu tikai dažus projektus, tiešām dažus es, no atjaunojumiem resursiem, kas netiktu finansēti. Nav jau tā, ka trūkst pašu kapitāla. Mums vajadzētu būt vienkārši ļoti piesardzīgiem, izmantojot riska mērīšanu bez drošiem pierādījumiem, ka kaut kas tiešām ir mazāk riskants. Un ja mēs vairāk šīs idejas ieguldīsim, kā sociāla ekonomika vai hipotekārai kredīt mājasainiecībām, ja mēs pārslogosim riska pārvaldību ar visiem šiem labajiem nolūkiem mēs beigās zaudēsim tos faktors, kas mums laba iemesla, pamatot iemeslu dēļ ir iekļauti regulējumi. Ja mēs vēlamies vairāk zaļā finansējuma, nejauksim to ar prudenciālām prasībām, bet izmantosim citus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Tāpēc mēs šādu pieeju varētu atbalstīt. Un pēdējais. ECB vairāk kārt mūs ir aicinājusi atbrīvoties no nacionālajām manevrēšanas iespējām. Nu, žēl, ka tas pārāk maz ir apskatīts komisijas priekšlikumā un arī referenta ziņojumā. Mēs vēlētos, lai ECB ieteikumu šajā jomā tik nopietni ņemts vērā, un mēs iesniegsim grozījumus tieši par šo jautājumu. Thank you! Lielas paldies! tagad Bāzeles pakotnē par uh, hipotekām vēl nav um, panākt vienošanos. Lūdzu, Marko Valī, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī pirmam kārtām vēlos Sīmana kungam, mūsu referentam, tiešām pateikt paldies. Paldies par labu darbu. Nu, varbūt ne līdz galam es piekrītu visam, ko viņš saka. Nu, bet ceru, ka mēs varēsim Ziemassvētku pārtraukumā visus šos jautājumus atrisināt. Pieminēšu dažas ļoti būtiskas lietas. Pirmkārtām, šis vispārējais noteikums, kas tiek tikto attiecināts uz pilnīgi visu banku sektoru. Mēs pagaidām neesam harmonizējuši visus šos noteikumus. Tas nozīmē, ka ir diezgan liela atšķirības starp banku sistēmām Eiropā. Līdz ar to jaunu noteikumu ieviešana no vienas dienas uz otru nozīmētu tikai to, ka būtu vēl lielāks līdzsvara trūkums, un ir ceļš, tas, protams, skar tās bankas, kuras cieta no krīzes visvairāk. Jo ir skaidrs, ka banku sektors ir cieši saistīts ar reālo ekonomiku, tāpēc es ļoti gribētu, lai varētu ļoti uh, līdzsvaroti pieiet konkrētu banku sistēmu vajadzībām jo to noteikti palielinās jauni noteikumi par kreditēšanu. Tie ir arī uzsverts, ka ir nepieciešams nodrošināt lielāku vērtību attiecībā uz finanšu riskiem likvīdiem vērtspapīriem. Tas ir ārkārtīgi būtiski savādāk. Nākamā krīze mums izmaksās ļoti daudz, jo kreditēšanas riski būs palielināti un tas attiecās uz, uz komisijas priekšlikumu. Komisija nāk klajā ar 4% priekšlikumu, labāk būtu 5%, tad mēs meklēsim risinājumu. Mēs arī varam piekrist tam, kas attiecas uz piesardzības pieju attiecībā uz kreditēšanu. Te pašā laikā mēs nevēlamies, lai būtu uh, jācieš kreditēšanas sistēmai. Bankas uh, palīdz radīt jaunas iespējas cilvēkiem un uzņēmumiem, bet te pašā laikā likviditāte ir arī milzīga problēma. Varam teikt, ka mums ir 20 miljārdu eh, likviditātes problēma. Ir ļoti būtiski arī, lai uh, nekādi burbuļi netiktu finansēti. Tātad jāfinansē reāla ekonomika, jo šī iz, Šī ir uh, vienīga iespēja tik tiešām nodrošināt izaugsmu. Ja mēs runājam par atvesinātiem vērtspapīriem un cevišķi iekšējo banku modeļu koncepcijā, mums ir jāatcerās, kā tas darbojas. Un tas pats attiecas arī uz uh, uh, pašrisku. Ņemot vērā iepriekšējās nedēļas paziņojumu attiecībā uz Bāzeles sanāksmi, uh, runājot par 507. principu, ir tas, ka kapitāla prasības attiecībā uz pašu riskiem var palielināt līdzsvaru, līdzsvara trūkumu, jo ir noteikumi par iekšējo rekapitalizāciju. Tas nozīmē, ka būs kāda, kas izglābs banku. Tad vēl ir priekšlikumi par kreditēšanas ietekme, bet mēs noteikti nevēlamies pieprasīt pārmērīgu likviditāti par uh, zemām cenām, jo ļoti daudzi labprāt gribētu kaut ko izpirkt. Tas, ko, tas kas maksā, var būt daudz vairāk, viņi gribētu to daudz lētāk. Noteikti būs tādi operatori, kas izmanto šo iespēju. Ir ļoti svarīgi arī, lai bankām nebūtu jācieš no ļoti nopietniem zaudējumiem. Vispārīgās prasības ir jāievieš attiecībā uz atalgojumu, uz pensiju līmeņiem. Ir būtiski, lai mazi vidē uzņēmumi, kas vēl paplašināties vai ģimenes, kas vēlas, piemēram, nopirkt savu māju, lai tas būtu joprojām iespējams. Runājot par struktūru, jā, tiek samazinātas dažas prasības, bet ir ļoti būtiski, lai tik tiešām tiktu investēts īstā infrastruktūrā. Mēs nedrīkstam izmantot banku sistēmu, lai eh, turpinātu attīstīt uh, ogļu ieguva un, un uz oglēm balstīta ekonomika. Mūsu mērķis, protams, ir nodrošināt, lai Eh, princips, ka pārvaldnieki maksā, lai šis princips tiktu ievērots. Tas nozīmē, ka ir jāregulē arī viņu prēmijas un arī atbildība. Tas nozīmē, ka mums ir par ko padomāt Ziemassvētku pārtraukuma laikā. Priekšsēdētais pārtrauc runātāju. Jā, mums tiešām ir jāpabeidz darbs. Vēl eh, divi cilvēki pieteicās, Pervanša Beres, lūdzu. Viena minūte, pusotra minūte arī jūsu rīcībā. Jā, es te trīs stundas gaidīju, tāpēc tik jauki, ka man ir vesela pusotra minūte. Referents jau no paša sākuma teica, ka atšķirība dalību valstīs ir uh, tas iemesls, kāpēc vispār uh, rodas šāda veida noteikumi. Šobrīd jau ir panākts zināms progress Eiropas līmenī, banku harmonizācijas līmenī. Šobrīd jau daudz kas ir mainījies pēc krīzes situācijā, un tas noteikti ietekmē arī to, kā Eiropas bankas darbojas starptautiskā līmenī. Informācija, ko es nesen redzēju presē, ir tas, ka apdrošināšanas jomā ir panākt vienošanās mainīt riska proporcionalitāti atkarībā no tā, cik liels ir uzņēmums, un būtiski bija arī izvērtēt uh, kapitāla struktūru. Tātad jūs mēs varam redzēt, ka apdrošināšanas jomā daudz kas ir iespējams manuprāt, ir jāņem vērā būtiski faktori. Mēs esam likumdevēji, mēs esam pašā centrā, mums ir jāsaprot, eh, kas ir gaidams nākotnē, kāds ir potenciāls risks, bet te pašā laikā atceramies, ka mēs nevēlamies pārāk ierobežot mūsu uzņēmējus, salīdzinot ar viņu konkurentiem. Tāpēc varam teikt, ka mūsu uzdevums ir ārkārtīgi sarežģīts, bet es atgriezīšos pie pāris lietām. Es runāju jau par proporcionalitāti. Nevar teikt, ka mūs neinteresē nacionālās iespējas un atteikties no proporcionalitātes. Un arī mēs nevēlamies vienkārši ļaut dalību valstīm pašām pilnībā lemt, kāda būs banku sektora struktūra. Bet tagad runājot kopumā par infrastruktūru, arī par uh, parādnieku atalgojumu, šeit ir jābūt kopīgai pieejai. Jo sākotnējā priekšlikumā tas jau ir iekļauts, un referents, kas nāca klājā ar šo priekšlikumu, tas viss ir jāņem vērā. Jo, protams, šobrīd es nevaru pārskatīt visus aspektus, bet runāt par makro riskiem tad jāņem vērā, ka ir arī normatīvais akts, kas šobrīd tiek izstrādāts, līdz ar to nav īsti laika, un tas varētu būt pat neproduktīvi jau tagad runāt par standartiem, par kuriem likumdevēja vēl nav vienojušies, tāpēc mēs gaidam komisijas priekšlikumu un tad turpināsim darbu. Paldies referendam par to darbu, kas jau ir paveikts, bet nu, nā, nākotnē mums daudz kas gaida. Nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos pateikties mūsu referentam par lielisku darbu, ko jau viņš ir paveicis, un turpināsim, protams. Runājot par atkāpēm attiecībā uz kapitāla prasībām, likviditātes prasībām, pārrobežu bankām, šeit varbūt mēs varam pat tālāk iet, salīdzinot ar to, ko ir piedāvājis mūsu referents. Atcerāmies arī, ka mēs nevēlamies kavēt pārrobežu banku pasākumu un aktivitāšu attīstību. Par proporcionalitāti. Šeit būtu nepieciešams koncentrēties tieši uz uh, atskaišu sniegšanu un ziņošanu. Proporcionalitāte nedrīkst noteikti radīt fragmentāciju. Runājot tagad par standartiem, būtiskiem uzņēmumiem. Mēs nevēlamies bankām, bankas nostādīt tādā situācijā, kad tās zaudēs salīdzinot ar uh, citās valstīs esošiem konkurentiem. Tas, protams, saskan ar tīlāk prasībām par riskiem. Kolēģi jau ir runājuši par riskiem ir ļoti būtiski nesteigties Bāzeles komiteja. Ir uzsvērusi vairāk kārt, ka tā plāno pārstrādāt vairākas prasības. Jā, labi, diemžēl mums nav laika uzklausīt komisiju, jo mēs jau esam pārtērējuši laiku, tulki arī nevarēs pārāk ilgi palikt. Labi, tad Simona kungs, pavisam īsi. Pavisam īsi. Cienījamie kolēģi, pirmam kārtām Gigolta kungam vēlos teikt, ka cik, cik labi, ka viņš tik daudz izteicās, un jā, mums šodien ir diskusija, kas nav konfrontējoša diskusija, bet mūsu interesē tie punkti, par kuriem mēs arī dzirdējam tādus kritiskus izteikumus, lielā mērā varbūt tas ir kaut kas jauns, jo parlamentam jāizlem, kurā virzienā doties, bet mums ir konstruktīva vēlme panākt uh, kopīgu risinājumu, un es to attieksmi varēju pamanīt. Esmu ļoti gandarīts, ka varu redzēt, ka daudzos jautājumos mēs jau varam panākt vienošanos, un tad, kad grozījumi būs uh, uh, ienākuši, tad mēs vispirms uh, kopā ar asistentiem, tad kopā ar visiem deputātiem mēs varēsim šos grozījumus apstrādāt tā, lai varētu panākt pēc iespējas lielāku vienotību. Un galu galā varēsim vienoties. Pavisam īsi par dažiem atsevišķiem punktiem. Tās, ko teica Karasa kungs, ka jā, ir šie būtiskākie aspekti, par kuriem ir jāvienojams. Ir fakts, ka mums ir atšķirīgi aspekti attiecībā par šo zaļo finansējumu, par riska izvērtējumu klimata riski, sociālie uzņēmumi un tā tālāk, bet te pašā laikā visos šajos punktos mums daudz mazāk. Jautājums ir par to, vai risks ir mazāks. Nē, tas ir politiskais signāls, kas mums ir jāraida, bet te pašā laikā mums ir arī sabiedriskās infrastruktūras uh, uh, veicināšanā, un tas ir tas, ko mēs vēlamies, vai šis, šis zaļais finansējums, un tas, protams, skan ar daudzu deputātu komentāriem, un šeit ir tā vajadzība, ka mums ir svarīgi nodrošināt lētākus kredītus tā, lai varētu investēt infrastruktūrā, jo būtiskākais ir, lai būtu pieejami kredīti tik lielā mērā, cik tas ir vajadzīgs. Tas ir tas, ko mēs varētu finansiāli nodrošināt. Tātad ir daudz punktu, kas tieši ir šajā virzienā, bet tas, ko es dzirdēju no Itālijas, ka jā, ka varbūt mēs varētu kaut ko, uh, kaut ko darīt, kas ir saistīts ar šādu veidu risku, tas ir salary back loans. Tas nozīmē, ka kāds dodas uz banku, bet te pašā laikā viņš uh, slēdz uh, apdrošināšanu par to risku, ka viņš varētu nemaksāt. Tas nozīmē, ka risks reāli pēc savas būtības ir gandrīz vai nulle, bet klients saņem pavisam izdevīgus procentus. Nu, mēs esam tādus risinājumus redzējuši. Tiešām interesanta diskusija šodien. Šodien bija, protams, es nevaru tagad apspriest pilnīgi visus punktus, bet eh, es domāju, ka Mēs noteikti uzreiz, kad būs konkrēti priekšlikumi, mēs sāksim strādāt un tad attiecīgi, protams, deputātiem uh, visu informāciju sniegsim un tad es ceru, ka līdz padomē varēsim vienoties. Un paldies mūsu ēnu referentiem, kas jau līdz šim ir paveikuši ļoti labu darbu. Un paldies arī tūkiem par elastīgu pieeju. Un tagad pavisam īsi. Grozījuma iesniegšanā ir līdz 25. janvārim CR2, 26. janvāris CRD5 un 24. janvāris CMR dokumentiem. Un grozījuma izskatīšana notiek 21. un 22. februārī. Un liels paldies visiem! Nākamā sanāksme ir 11. janvārī, ceturtdien, 9.00. Nu, tad tiekamies pēc Ziemassvētku pārtraukuma.